Kolēģi, vēlos sēdi atklāt. Pirmkārt, vai mēs varam pieņemt darba kārtības projektu? Ja varam, tad paldies. Nākamais, 30. septembra, kā arī 4. oktobra sēžu uh, protokola apstiprināšana. Vai visi ir ar mieru apstiprināt šos divus, šo divu sēžu protokols. Paldies. Nākamais. Priekšsēžu paziņojumu. Bet tādu nav. Referenti iecelšana. To darīsim rīt, jo tad būs abas koordinātoru sanāksmes labi. <clears throat> Nākamais - alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana. Vafi Danzas kungs jau ir ieradies zālē. Nu tad eh, pagaidīsim mazliet. Okay, Mr. Fidanzas, now... Finanses kungs ir ieradies. Kārlo, tavs ziņojums. Alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Paldies arī kolēģiem un atvainojos par kavējumu. Izteikšos īsi, jo mums ir daudz jautājumu apspriežam šodien. Labdien jums visiem! par ko iet runa, ir 317 grozījumi iesniegti. Tas ir diezgan daudz. Tas parāda, cik dzīvi interesi par šo jautājumu. Un es, protams, apskatījos, kādi ir šie grozījumi. Daudz ir vērtējumi ļoti pozitīvi, un visai labi atbilst tam, ko mēs jau teicām. savā projektā. Centīsimies izstrādāt uh, kompromisus kopā ar referentiem tuvāko dienu gaitā. Cerams, ka mums tas izdosies, lai mēs darbā varētu virzīties raiti uz priekšu. Mēs gribam šo ambiciozo projektu virzīt bez kavēšanās, taču ir jābūt realistiem, jo dalībvalstīs ir nopietnas bažas, sarunas ar padomi nebūs vienkāršas. Tagad mums ir dažādi veidi grozījumi, dažādas grozījuma kategorijas. Vispirms par termiņiem, mērķu sasniegšanai. Īsnībā vēl nevaram Mm, konkrēti par to izteikties. Komisija ir savu priekšstatu par to. Šis jautājums mums vēl jāapspriež ar ārn referentiem, lai mēs varētu kopīgi definēt savu nostāju sarunās ar padomu. Un tad vēl ir runa par un dalībvalsts strateģiskiem plāniem. Pret dažiem nav iebildumu, te varētu būt pat sinerģijas efekti, bet ir jābūt iespējam labākam caurskat, caurspīdīgumam, un mums ir jāievēro tehnoloģiju neutralitātes princips. Tirgs attīstās strauji, kā mēs zinām, tāpat kā uh, pētniecību. Mums jāredz, kā, kāda ir iedarbība uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Viņa intereses ir jāņem vērā, īstenojot nacionālu stratēģiju plānus, un tad par elektroenerģiju. Daudz kolēģi izteicās, ka būtu nepieciešams ņemt vērā pašreiz jau spēkā esošās normas tirgū. Pareizi jau ir, taču neaizmirsīsim, ka mūsu galvenais mērķis ir saprātīgā laikā visai Eiropai izvirzīt vienots, vienot normu kopumu. Lai pilsoņi 28 dalībvalstīs varētu baudīt tiešām vienotu elektroenerģijas tīklu pēc vienotām normām. Kādi ir mūsu mērķi? Es domāju, ka tie ir jānosaka par obligātiem. Protams, arī šajā jautājumā ir jābūt realistiem. Manuprāt, ja vien būs mums pietiekoša elstība, tad vienoties izdosies, un mūsu priekšlikumu galveno kodolu arī izdosies saglabāt. Piemēram, nav tik vienkārši ar elektroenerģijas izmantošanu lidostās, ar ģeneratoriem, tas ir savādāk nekā ar dzelzceļa jomā. Grozījumi ir diezgan interesanti šajā jomā. Tad ir grozījumi, kas vēl uh, eh, izvirzas prasību izvirzīt vienu vai otru jautājumu, vai, teiksim, pārbīdīt to uz pielikumu daļu. Man gan šķiet, ka šiem mērķiem vajadzētu palikt obligātiem, un tādēļ tie nebūtu pārliekami uz pielikumu daļu. Mērķi tātad, manuprāt, būtu jā, jānosaka kā obligāti, bet par to vēl varēsim diskutēt. Tas lūk bija galvenais attiecībā uz ūdeņradi arī vēl ir līdzīgas problēmas. bija jautājumi par šīs tehnoloģijas gatavību ieviešanai. Par to arī vēl jārunā. <clears throat> Attiecībā uz dabas gāzes vai nu dabīgajā formā vai sašķidrinātā veidā, arī šeit mums vēl būs jāprecizē savā ziņojumā šī sadaļa. tiecoties uz kompromisu izstrādāšanu, lai visi varētu šo priekšlikumu atbalstīt. Un tad vēl tāds kā, punkts, kā patērētāji izglītošana, informēšana. Tas ir jāveic iespējami caurspīdīgāk. īpaši attiecībā uz alternatīvo degvielas infrastruktūru. Tas ir svarīgs jautājums, un te vēl daudz darāmā. Un tad līdzīgi kā pie, treš, pie otrā pielikuma, attiecībā uz trešo pielikumu arī mēs varam teikt, ka normas būtu nosakāmas, manuprāt, kā obligātas. Tad ir jautājumi par bīstamo uh, vielu transportēšanu. Tā skaitā sašķirinātās gāzes Komisija ir teikusi, ka tā vēlas regulu, kas attiec uz šīm jomām, pārstrādāt, un tad mēs gaidam vēl komisijas priekšlikums par to. Tā tad eh, kopumā vēlreiz var tikai atkārtot, ka mēs jau tuvāko dienu gaitā intensīvi strādāsim ar ārreferentiem, lai vienotos par kompromisiem. un arī ar sekretariātiem būsim kontaktā, lai pārliecinātos, vai kompromisi ir pieņemami. Paldies, un tagad uh, sociālistu grupas vārdā Ertugs. Paldies priekšsēd, dārgie kolēģi. Kopumā esam apmierināti ar referenta ierosinājumu. Mums ir tikai daži papildinājumi vai grozījumi. Sākšu ar to, ko mēs varam atbalstīt. Noteikti tas ir nacionālās stratēģijas, nacionālās stratēģijas stiprināšana. Es domāju, tas ir svarīgi. Tā tam ir jābūt. Un arī eh, pašvaldībām ir jābūt šeit iesaistītām, tam visam jābūt caurskatām, es atbalstu referentu. Un tad man vēl šķiet svarīgi attiecībā uz nacionālajiem eko degvielas modeļiem. Ja mēs gribam atbalstīt elektromobilitāti, un tieši to taču mēs arī gribam, tad ir jāraugās uz to, no kādiem avotiem šī elektroenerģija tiek iegūta. Labāk no vidē draudzīgiem avotiem, nevis no atomspēkstacijām. Turklāt lūdzam ņemt vērā, ka šīs direktīvas un ietekmi uz maziem vidiem uzņēmumiem arī jāņem vērā. Ar to ir domāts pirmkārt arī privātās un mm, ģimeņa īpašumā esošās degvielas uzpildes statīs. Apsveic arī to, ka kolēģis finansa vēlas noteikt kvantitatīvus mērķus, to atbalstam. Tik tiešām Šiem mērķiem vajadzētu būt saistošiem un lūdzu ņemt vērā ka tādi formulējumi, kas šo normu obligātumu vēls atšķaidīt apmēram šādi vārdiņi, e, tie visi būtu svītrojami. Tie padara padarīs tikai šo likumdošanu nekonkrētāk, eh, mazinās juridisko noteiktību, kas nav neviena interesēs, labāk tiecamies vienmēr uz skaidriem noteikumiem, uz skaidriem mēķiem. Viens kompromiss, ko es varu piedāvāt, ir attiecībā uz elektro transporta līdzekļiem Eiropas komisija līdz 2020. gadam ir ieteikusi, eh, kādi kvantitatīvi mērķi būtu panākami Komisija ir piedāvājusi 5% visu jauno transporta līdzekļu, kas dal, eh, dalībvalstīs tiek um, reģistrētas. Principā jau labi, taču mums ir jārāgās to, lai tas būtu realistiski un īstenojami, tādēļ es piedāvāju labāk noteikt 3% visas ES līmenī, nevis 5% jauno uh, reģistrēto transporta līdzekļu dalībvalstīs, jo dalībvalstīs situācija tomēr ļoti atšķirās. 28 dalībvalstīs ļoti atšķirās uh, eh, pirtspēja tām dalībvalstīm, kuriem ir maz tirdzspējas un elektromobili tur ir tikpat dārgi nevaram uzlikt pa pienākumu tikpat daudz elektromobīlus reģistrēt kā turīgākās dalībvalstīs. Tādēļ es domāju, ka labāk būs noteikti 3% visā Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Attiecībā uz uh, uh, sašķirināto dabasgāzi sašķirdāto naftsgāzi, atvainojos, te mums vajadzētu esošo infrastruktūru ņemt vērā. Un vajadzētu arī obligāti iz, izbūvēt e, sašķirinātās naftsgāzes be, e, be, e, tanku uzpildu staciju tātad tīklu to izbūvu tā tad vajadzētu noteikt par obligātu. Un visbeidzot, lūdzu jūs atbalstu arī tam, ka CO2 samatīvos mēķus Baltijā grāmatā mēs arī šajā likumdošanā tagad ierakstam. Tas ir arī Transeiropas tīkļu vadlīnijās ierakstīts. Un es domāju, ka ir labi, ka referents arī uh, vēls uh, šīs uh, dakšas normēt visā Eiropā vienveidīgas šīs uzpildes dakšas. Viens jautājums, kurā es nepiekrītu referentam, ir attiecībā uz Uh, sašķidrinātās dabas gāzes uh, uh, izmantošana, tā, manuprāt, nav alternatīva degviela, jo tā ir, tas ir, tā ir viela, kas rodas kā uh, atlikumā ražošanas procesā, bet citādi es piekrītu referenta priekšlikumiem. Paldies, kolēģi! Tā kā mēs sākam šī debata, bija pieci runātāji pieteikšies, tagad deviņi, ne jau desmit ir pieteikšies. 30 minūtes esam paredzējuši jautājumu apspriešanai. Tā kā lūdzu, eh, cenšties izteikties kodolīgi. Par to es būšu jums pateicīgi. Maisners kundze liberāļu vārdā lūdzu. Jā, paldies, mēģināšanā tīs, jo es jau. Uh, Esmu ievērojis, ka mēs šajā ziņojumā ļoti labi atradīsim kopsaucēju, un tas ir ļoti veiksmīgi, arī pagājušajā to jau teicu. No manas grupas esmu pati desmit grozījums sagatavojusi, un kopumā mēs tam piekrītam. Pilnīgi pareizi var teikt, ka Dānis kungam ir taisnība. Ir jābūt tehnoloģiskai neutralitātei, tā ir jāsaklabā, tas ļoti svarīgi attiecībā uz elektromobilitāti. Mēs visu to vēlamies. Jā, var jautāt, no kurienes tad nāks elektrība, vai tā patiešām ir alternatīva vai nav. Un otrs jautājums eh, ir, protams, ar eh, šo otrā tipa dakšiņu ir eh, tā jādod prioritāti, jo viss pārējais būtu nepareizi. Mums ir dzelzceļa sektorā esam mēģinājuši panākt sadarbspējumu, šeit mums nevajadzētu riskēt un darīt savādāk. Es domāju, elektromobilitāte arī lidostās ir ļoti svarīga, arī nākotnes perspektīvā ir eh, domāts arī par to, kā samazināt troksni. Lidostās iespējams, eh, visu, protams, izņemot startu eh, visā, kas notiek lidostās, nākotnē to panākt ar elektromobilitāti. Tā būtu ļoti laba lieta, tad varētu nosist vairākas mušas ar vienu sitienu. kas attiec uz LPK. Runāšu īsi, tieši tāpat kā Etukungs, es arī šeit saskatu problēmas. Sašķirinātā da dabas gāze ir, eh, protams, kā emisijas uh, samazinās, bet tas nav nekas tāds ļoti nozīmīgs, un sašķirinātēm gāzēm mums ir daļai arī ļoti laba infrastruktūra, bet tomēr daži eksperti saka, ka sašķirnotas gāzes infrastruktūra arī ir svarīga. Tas ir jāparaugās, eh, sagatavojot grozījumus, lai mēs šeit at, eh, atrastu kompromisu. Un kas attiecas uz energā, sašķirnotu naftas gāzi, eh, tas viss jau tiek veidos un uzbūvēts. Tas attiecas arī uz iekšzemes um, ūdenceļiem un arī uz sauszemes ceļiem. Tā ir ļoti laba alternatīva. Uh, Tik tā no manas puses es priecājos par uh, nā, sarunām nākotnē un uz ēnu referentu tikšanu, prēnu referentu tikšanos. Tev, kungs. <coughs> Sorry, thanks very much, Chair, and I'll be very... Paldies, priekšsēd. Izteikšos īsi. Šķiet, nav problēma piekrist Fidanses kungam, ka mums vajadzētu standartizēt um, šīs um, uzpildu sistēmas un tam līdzīgi. Taču, kas jādara? Ehm, mums ir jāskatās, kāda ir mērķi šīs alternatīvo degvielu infrastruktūras izbūvēja. Mēķim noteikti vajadzētu būt tādam, ko mēs norādījām Baltijā grāmatā, proti CO2 emisijas transportam samazināt pa 60% līdz 2050. gadam. Man šķiet, ka kā mēs nokļūsim no šodienas situācijas līdz tam, ko prasa baltā grāmata, tas šeit nav skaidri redzams. Nebūtu. Ka ejot pa Fidanskunga piedāvāto ceļu, mēs, mums būs mazāk CO2 izmešu, un tam taču vajadzētu būt mūsu galvenam mērķim un izaicinājumam. ir vairāk jāizmanto sabiedriskā transporta līdzekļi, autobusi, vilcieni, velspēdi un cilvēkiem jāiet ar kājām. Mm, tam ir ļoti labs pamats, jo tas darbojas. Ļoti daudz eh, valsts naudas tiek tērēt AFI standartu ieviešanai, alternatīvo degvielu infrastruktūras, taču elektromobiļu, elektro automašīnu tirgus vēl nav īsti izveidojies, tādēļ mums ir vairāk uh, uzsvars jāliek uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Esmu dzirdējis. Tā <clears throat> es neredzu, kurš īsti Eh, maksās eh, šī eh, elektroautomašīna uzpildu stacija tīkla izveidi. Vispētot, es vēlos pievērst uzmanību lielam Japāņu uh, lielveikalu tīklam, kas tagad investē um, šādu degvielas, šādu elektro uzpildu staciju tīkla izveidē. Viņi ir pārliecināti, ka elektrisko automašīnu um, tirgu būs šī pēļņa. Tādēļ es arī domāju, ka vajadzētu privāto investoru ziņā atstāt šīs investīcijas. Taču pirmkārt mums ir jāpārbauda, vai CO2 samazināšanas mēķis labāk varam panākt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 vähendamaks euroopa liidu transpordisektori sõltuvust naftasaadustest kuid ilma ühise tegevuskava par alternatīvajām degvielām ir eh, liela atkarība no fosilajiem kurināmajiem, bet mums ir nepieciešama alternatīva darbības plāni alternatīvajām degvielām. Pašlaik mēs laikam šos mērķus nevaram sasniegt, pašnoteiktos mērķus nevaram sasniegt, un tādēļ esmu iesniegus dažus grozījumus. Pirmkārt, uzpildes staciju terminu esmu ieviesusi, jo patiesībā jau ir uzpildes stacijas, kurā var vairāk nekā vienu transporta līdzekli uzpildīt. Bet vienu ātrāk, otru lēnāk, ja šie transporta līdzekļi tiek uzpildīti vienlaicīgi. Esmu arī sagatavojis grozījumus par jauno prasību piemērošanu jauniem transporta līdzekļiem. Piemēram, Igaunijā bija projekts, centāmies uh, uzpildu staciju tīklu pa visu valsti izvērst, un mēs negribam šīs investīcijas izšķērdēt. Es arī sagatavoju dažus grozījumus par, kas attiec uz uzpildu staciju daudzumu. Paldies, Fosters kundzē vārds. Paldies. Paldies arī referentam par lielo darbu, ko viņš ir ieguldījis šajā jautājumā. Diemžēl vairākiem no viņa ierosinājumiem nevaram piekrist. bet mēs arī nepiekrītam īsti komisijas prezumcijai attiecībā uz ziņojumu. Kopumā var teikt, un to jūs teicat mūsu pirmajā diskusija raundā. Viss, ko mēs darīsim, to virzīs tirgus, patērētāji izšķirs, ko viņi vēlas darīt. Un, protams, dalībvalsts ziņā ir šo infrastruktūru izveidot. Tādēļ šķiet kopumā, ka 2020. gads ir priešlaicīgs noteikti pārāk priekšlaicīgs termiņš šādas infrastruktūras izvēršanai. Taču labi, ka mums ir šādas diskusijas, mēs nesakam, ka nevajag diskutēt šos jautājumus. Noteikti tehnoloģija attīstās strauji. Dažus grozījumus esmu sagatavojis. Piemēram, 376. grozījumu. Komisijai šķiet, ka Vācijas otrā tipa dakša ir vienīgā pareizā, taču kāds pieminēja jau Japānu un arī apvienotā karalistā ir citas dakšas. Cerams, ka komisija nepiespiedīs mums vienu veidu produktu, tas nebūtu pieņemam. Tirgus izlems šo jautājumu. Protams, ir jābūt savietojumībai 205. grozījumu es arī sagatavoju. Apšaubotājiem līdz 2020. gadam šo infrastruktūru var izveidot un uz ko tas ir balstīts. Mēs neesam pārliecināti, cik tad būs elektromobīļi. Tas mums šķiet pārsteidzīgi. Un visbeidzot, referents atbalsta deleģētos tiesību aktus. To mēs neatbalstam. Mūsu prāt dalību valstīm jāvar pašām savu politiku noteikti šo mērķu sasniegšanā un jāievēro subsidiaritāte, jāpaliek elastīgiem. Mēs raugamies arī uz izmaksu efektivitāti. Šeit nekur nav pieminēts tas, ka viss šī infrastruktūra maksās ļoti dārgi, miljardus, triljonus, bet kas par to maksās? Te jābūt praktiskiem. šie ir ierosinājumi, par kuriem es runāju iepriekš, bet es domāju, tātad, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem, taču ir priekšlaicīgi steigties uz priekšu šos infrastruktūras izvēršanu, bet paldies vēlreiz referendam par ieguldīto darbu. Paldies Fidanses kungam. <clears throat> Krāmer kungam vārds. Jā, es uh, raugos kādu šeit par uh, eh, izmantot iespēju, lai samazinātu izmešus. Mums ir ļoti augsts mērķis līdz 2020. gadam transportā vajadzētu samazināt 20% no izmešiem, pamatoties uz 1990. gada bāzi. Tas ļoti labs un augsts mērķis, jo kopš 1990. gada emisijas ir pieaugušas par 30%. Bet eh, ražošanā tās varēja samazināt par 34%, bet ar to mēs problēmu neatrisināsim automobilitātei ir piecas eh, negatīvās puses. Pirmkārt, emisijas tā, to var atrisināt, izmantojot elektroautomašīnas. Bet tikai tad, ja visa eh, ķēde ir labāka nekā līdz šim esošā, no pat ražošanas līdz izmantošanai līdz pārstrādāšanai, bet eh, elektroautomašīnām tas vēl tā nav, tīpaši ņemot vērā to, ka tradicionālās mašīnas par 25% varētu samazināt savas emisijas, ja mēs izmantot tikai tos materiālus, kas ir tirgū par troksni ir nozīme, vai Eh, par riepām, un tas ir daudz svarīgāks jautājums nekā motora troksnis. Eh, ja ir mazākas, mazāka ātruma, tad elektromašīnas ir labākas, bet ja ir lielāka, tad tam nav nozīme izmaksas. Jebkurā gadījumā mēs zinām, ka katra automašīna eh, Eiropas Savienībā 1600 eiro gadā tiek uh, subsidēta, un tas vēl pieauga, un uh, elektroauto var tikai kaut cik pietuvināties tām cenām, kāds ir tagad. Tad ir vēl arī par negadījumu skaitu, bet tā nekas nemainīsies, un uh, attiecībos teritoriju e, izmantotie resursi. Piemēram, Vācijas valdība ir 2020, līdz 2020 gadam um, ir uzņēmusies saistības uh, par betonu un asfaltu, kas uh, tiek apsarbēts, ir uh, ļoti samazināta. Un šodien tas ir 170 hektāri. Mums vajag palielināt mobilitāti, tas ir būtiski. Vēl pāris lietas. Protams, ka gāze ir labāk nekā dīzelis. Uh, vai benzīns, bet arī gāze kaut kad izbeigsies, un elektroautomašīnām viņiem ir vajadzīgs lītīs. Rezerves ir uh, uh, tikai dažās valstīs, arī tādās valstīs, kas ir politiski tādas nedrošas, un bieži vien tiek uh, teiks, jā, ļoti labi un jauka atjaunamas enerģijas, viss ir labi un skaisti, bet 20% no CO2 izmešiem rodas uh, nocērtot uh, mitros mežus. Es ne, nevienam, kur, eh, kurš saka, ka ir jānocērt šie uh, lietus meži, mitrie meži, um, jā, protams, ka tas nav jādara, bet eh, pasakiet, kā to var aizskavēt, tādēļ mums jāraugās, kā tiek ražot alternatīva enerģija. Protams, ir arī pozitīvi piemēri, piemēram, elektriskās. Uh, elektriskie velosipēdi visā Eiropā tie tiek ražoti, ļoti daudz izmantoti, bet tie nevienu centu nesaņem no valsts subsīdijas. Tas tā notiek, un tas ir, tam ir jāvazās šādā virzienā. Tie, kas pārstāv tādu absolūtu tirgus ekonomiku, gribētu uzdot jautājumu, kādēļ automobīļu ražošanai vajadzētu izmantot visu pēdniecības naudu elektroautomašīnām. Tā ir elektromobilitāte, bet tas īstenībā ļoti sens stāsts. Es pats esmu no Berlīnes. Es 1881. gadā brauc pirmais tramvajs, tas bija vēl toreiz pie Berlīnes, nevis pašā Berlīnē, un kādēļ gan šodien, vairāk nekā 130 gadu vēlāk, tam būtu jābūt kaut kam pilnīgi jaunam. Tā lai neviens nestāst. Jebkurā gadījumā tehnoloģijas neitrāta ir ļoti būtisks jēdziens, un man interesē rezultāts, bet galvenokārt mums ir nepieciešama cita veida mobilitāte, jo nemainot mobilitāti, uh, Mēs nevarēsim apstādināt klimata pārmaiņas, bet mēs vēlamies nodrošināt eh, klimata pārmaiņas un aizsargāt klimatu. Eh, un eh, abas lietas ir iespējams, un ar elektromobilitāti, bet ne ar absolūti jaunām uh, tehnoloģijām. Uh, maziem, maziem kravas mašīnām, takšiem, ja elektromašīnas ir labākas, tad tās vajag izmantot, un tādēļ mums dakšu jautājumā visā Eiropā ir vajadzīgs eh, noregulējums. Es Vandāle kungam arī piekrītu. Protams, ka mums tas vajadzīgs arī kuģiem. Šeit nedrīkst būt attieksme dažāda, jo Venecija gan nebrauc automašīnas, bet pilsēta arī ļoti noslūko emisijas, bet to izraisa laivas un kuģi, bet ne jau automašīnas. Paldies! Mr. Digronis. Digronis kungs. Presidente. Paldies priekšsādātājiem. Mērķi kādi ir iekļauti komisijas izstrādātajā priekšlikumā. Tiek uzņemti visai pozitīvi no referenta puses, bet domāju, ka krīzes laikā mums jābūt realistiskiem. Jaunas infrastruktūras izveida varētu nebūt panacēja. Un uh, dažādām piegādes sistēmām ir nepieciešama infrastruktūra. Infrastruktūra nav vienkāršs risinājums. Pie tām, ja mēs raugāmies realistiskāk uz situāciju, es domāju, ka kopā ar referentu mēs nonāksim pie uh, re, sekmīgākiem rezultātiem. Atgriezīsimies pie paša priekšlikumu. Mums ir eh, daži grozījumi, kas ievieš dažas nianses. Attiecībā uz elektroniskajiem automobiļiem mēs esam piedāvājuši, lai uzlādes punkti tiktu pārskatīti katru gadu. Un eh, mēs uzskatām, ka ir eh, lielākas priekšrocības, ir labāk, jā. Ja Eh, automobīļi tiek uzlādēti, neradot jaunas emisijas, un vajadzētu arī uzstādīt intelektiskās mērīšanas sistēmas uzlādes punktos. Un iespējams, ka tas palīdzētu gūt ietaupījumus pateicoties tehnoloģijām. Tāpat esam piedāvājuši pielikumu grozījumu par tehniskajām standartiem punktiem, kur notiek uzlāde. Referents piedāvā kaut ko līdzīgu, līdz ar to te mēs varam sasniegt vienošanos. Tālāk mēs piedāvājām, lai piegādātāji piedāvā fiksētus punktus. Runājot par ūdeņrādi, komisija piedāvā ne vairāk par 300 km attālumu 2020. gadā. Un šķiet, ka dalība valstis varētu nu, atrisināt šo situāciju savā teritorijā. Paldies, Sigalovas kundze. Ceļu, eh, jā, bych také chtěla poděkovat. Paldies priekšsēm. Paldies referentam par paveikto darbu. Daudz kam, nu, viņa teiktā var piekrist. Par trim grozījumiem gribētu izteikties. Arī es atbalsta orientējošs, nevis obligātos mērķis. Attiecībā uz uzpildu stāciju izveidi līdz 2020. gadam un attiecībā uz to, ka 10% uzpildu stāciju ir jābūt publiski finansētiem. Tas attiec uz grozījumiem 2016 un 216 un 232. Vēlos vēst jūs uzmanību arī uz 237. grozījumu, kur ir runa par tiem lietotājiem, kuri jau ir iegādājušies elektroautomobīli, kas darbojas ar esiešiem uzpildus tehnoloģijām. Viņiem vajadzētu varēt savus transporta līdzekļus, eh, teiksim, jaunā sistēmā arī izmantot. Paldies! Es tikai par dažiem elektriskiem transporta līdzekļiem vēlos izteikties, ne par ko citu. Ir jāpatur prātā, ka uh, galvenā uzpildu stacija būs tā, kas atradīsies vistuvāk transporta līdzekļu turētājiem. Būsim saprātīgi, reāliski. Mums nevajag pārlieku skaitu uzpildu stāciju izveidot. Un prasības attiecībā uz publiskām uzpildu stācijām nebūs tādas pašas kā attiecībā uz privātiem. Man ir arī bažas par referentu 44. grozījumu attiecībā uz viediem um, skaitītājiem Itra kolēģi man ir sacījuši, ka tas varētu būt pretrunā ar esošo likumdošanu. Tādēļ Itra ir sagatavojis e, 4-6 punktam kompromisu attiecībā uz viediem um, skaitītājiem. Aicinu referentu tajā ieskatīties, lai nenotika tā, ka mūsu priekšlikumi ir pretrunā ar esošo spēku esošo lito, uh, likumdošanu. Uh, savietojamību. Tas ļoti svarīgi, kā jau Fosters kundze teica, ir vismaz divi standarti, kas darbojas pat labāk Eiropā. Un man šķiet ļoti svarīgi, ka publiskās uzpildes stacijās tiek piedāvāts abas tehnoloģijas. Ir diezgan vienkārši izveidot karšu sistēmu kas ļauj jums saprast, kur ir tuvākā uzpildes stacija, taču, ja nebūs informācijas par pareizo dakšu, vai arī, jū, arī jūs dakšu tur nevarēsiet uzpildīt automašīnu, nu tad e, būs ļoti neveikla situācija. Transporta līdzekļi vienkārši paliks uz ielas. Tātad šeit mums jābūt elastīgiem un realistiem. Paldies, Bēņin kungs, un no savas puses es tikai īsti gribu piebilst, ka lielākoties var piekrist Kramerkungam. Diez vai elektro automašīnas būs uh, privāto transporta līdzekļu nākotnes uh, Valhalla vai Panteons. Dzelzceļš vienmēr apgalvo, mēs esam visvidē draudzīgākais transporta līdzeklis, jo mēs braucam, izmantojam elektroenerģiju, taču viņi nesaka jums, ka tas nāk varbūt no eh, atomspēkstacijas. Es tiešām neesmu pārliecināts, vai elektro dzinēji ir privāto transporta līdzekļu nākotne. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu alternatīvas ņemt vērā. Protams, jābūt atvērtiem alternatīvām Viena no bažām, kas man ir saistībā ar šo ziņojumu, ir tāda, ka mēs virzamies uz to, ka elektrība ir laba uz sauszemes un sašķīdinātā um, ehm, LNG, tātad sašķidrinātā dabasgāze ir uh, ostās izmantojama, bet 35 kuģi tiek uz metanolu pār Eh, taisīt. Komisijas sarakstā metanols vispār nav pieminēts. Kādēļ? Vai komisijai nepatīk metanols? Es nezinu. Ja ir liels spēlētājs Stene, kurš 25 kuģis pārtājas eh, uz metanolu, mēs to pat nepieminam, nu tad tas ir diezgan dīvaini. Turklāt, sašķirinātā dabas gāze un tās glabāšana kā tāda, kā mēs glabāsim šķidrināto naftas gāzi, e, dabas gāzi. Tas ir jāglabā milzīgos, um, milzīgā augstumā, nenormāli lielā augstumā. Kā, kāda enerģija tiek izterēta, lai šajā augstumā to saglabātu? Tad mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam visas, uh, visu likt uz vienas kārtas elektrotransportu, uh, sauszemēju un sašķirināto dabasgāzes kuģiem. Man interesētu gan komisijas skaidrojums, kādēļ metanols nav pieminēts. Es domāju, ka mums nav vajadzīgs tikai viens alternatīvs dzinēji, e, bet vairāk. Protams, mēs visi piekrītam, ka emisijas ir jāsamazina. Mēs visi vēlamies tikt vaļā no fosīlās degvielas, taču, atgriežoties pie Mihaila Krāmera teiktā, Mēs nedrīkstam izolēti raudzīties šim jautājumam. Jāskatās uz visu piegāžu ķēdi kopumā. Pirms mēs varam teikt, tās ir vidēji draudzīgākais uh, um, veids, kā darbināt mūsu uh, eh, automašīnas vai kuģis vai vienalga ko. Olīrī kungs, paldies priekšsēd. Jūs sapratīsiet, ka manā skatījumā tas, ka jūs runājat sarakstā, ir Eh, sākumā 5, tagad jau vairāk kā 10, tas ir diezgan pozitīvi vērtējums. Tā kā paldies. Vairāk nekā 10, es teicu, tieši tā. Un otrs svarīgais aspekts. Mēs ar lielu interesi redzējām ne tikai grozījumu daudzumu, kas ir iesniegt, bet arī grozījumu uh, izcelu kvalitātu teikšu uzreiz, ir ļoti nedaudz grozījumiem, kuri, kuriem mēs nevaram piekrist. Un tas skaidri parāda kvalitāti un darbā un priekšlikovai ieguldīto darbu. <clears throat> Mums šķiet, ka ierosinājums vēl var tikt uzlabots, ziņojumā arī tas tiek mēģināts, un tāpat kā referents mēs redzam, zināmu eh, konverģenci grozījumos. Mums ir pieci aspekti. Pirmais, mums tiešām ir vajadzīgs saistošs nacionāls plāns. Fosters kundze, es nesaku Eiropas vienots vienota pieeja. Jā, mums ir jāstiprina vienotais tirgus, taču balstoties uz nacionālu, kuras virzītāji spēki ir līdzīgi, lai vienoto tirgu stiprinātu, nevis svājinātu. Mums droši vien ir arī vēl zināma elastība attiecībā uz mērķiem cik saistoši tos noteikti, taču mērķi kā tādi ir vajadzīgi. Daži no jums teica, privātais sektors nevēlasies investēt, ja mums nebūs uh, paredzamība nacionāla līmenī vairāk gadu, vairākus gadus uz priekšu. Un tieši tādēļ es domāju, ka Transeiropas tīkla perspektīva 2020. gada perspektīva ir pareizi. Tā tam arī jābūt. skaitliskos mērķus mēs varam varbūt vēl precizēt, piemēram, uzpildes stacijas, mēs varētu likumdošanā neminēt privātās uzpildes stacijas un koncentrēties tikai uz esenciāli svarīgiem publiski pieejamiem uzpildes stacijām, un tāpat kā jūs priekšsēdus kungs, priekšsēdus kungs, es esmu ļoti nobžījies par to, ka Mums ir jānodrošina viss alternatīvs šajā priešlikumā. Un šeit arī var teikt, ka mums nav nekāda iebilduma pret metanolu, taču, gatavojot šo likumdošanas aktu, e, nebija redzams, ka ir liela interese īpaši e, kuģu īpašniekiem par šo e, degvielu, taču ziņojumā ir teikts, ka visam alternatīvām degvielām, degvielām ir jābūt ņemtām vērā. Otrs aspekts, kritisks aspekts, tie ir standarti. Mēs noteikti, mums noteikti ir vajadzīgi vienot standarti Eiropā. Pretējā gadījumā mums nebūs Eiropas vienots tirgs alternatīviem degvielām. Tāpat ja laikā mēs esam ļoti atvērti, lai raudzītos, kādā veidā mēs varam zināmām dalībvalstīm piedāvāt tādu pārejas pro, procesu, kurus jau ir investējuši citā standartā. Ņemsiet pa, pa, piemēru elektrību, elektroenerģiju. Jūs piedāvājat vienoto standartu tādā formā, kas vismaz atstāja iespēju, ka uzpildes stācijām var būt divi standarti, tas mums ir pilnīgi pieņemami, ja vien mēs ņemsim vērā to, ka e, visbeidzot mēs tomēr virzamies uz vienu standartu. Tas ir ļoti izšķiroši svarīgi. Trešais aspekts - patērētāju pasākumu. Arī mums šķiet, ka mēs visi esam saskāršies ar grūtībām, ar biodegvielu integrēšanu, kur patērētājiem absolūti nebija skaidrs, kur izmantot šādas uh, produktus saviem transportlīdzekļiem. Uh, Tādēļ vienkārši pasākumu, kādas piedāvāja daži šīs komitejas deputāti un referents savā ziņojuma projektā, es varu ļoti atbalstīt. Ceturtais aspekts - laika grafiks. Lūdzu, nerunāsim par 2030. gadu. 2020. vairāk iemeslu dēļ ir vispiemērotākais. Daži no pienākumiem attiecībā, piemēram, sašķidrināto dabas gāzi jūras transporta līdzekļos šeit mēs varētu drusku vairāk runāt par šo transeiropas tīklu. gads ir absolūti esenciāls, arī paturot prātā dažas um, apņemšanās, kas ir jau um, uh, ņemtas, uh, pieņemtas, uh, tajā skaitā um, jau Baltijas jūrā, bet arī uh, vidusjūrā sērbrīvās brīvo zonu izveidi un visbeidzot nekādu papildus slogu uz nac dalībvalsts nacionālajiem budžetiem nedrīkst likt. Tas svarīgs princips. Diskusija gaitās ar jums. Mēs vienmēr uz to esam raudzījušies. Mēs vēlamies piedāvāt kvantitatīvus mērķus, un mums šķiet, ka tas ir galvenais privātajām investīcijām. Mēs arī uzskatām, ka ir labs princips uzsvērt, ka šī likumdošana E, neizmaksās papildu naudu valsts budžetiem. Fidāns kungs, jūs gribat kaut ko piebilst īsumā? To. Paldies. Labprāt. Jo šī viedokļa apmaiņa pastiprināja manu atzinumu, manu viedokli. Es iznieku paldies visiem kolēģiem. Tas viss bija ļoti iedrošinoši, ļoti konstruktīvi. Mēs noteikti vienosimies ar eh, ēnu referentiem. Manuprāt, mums izdosies panākties vienam otram pretī, un es domāju, ka mēs ar šo direktīvu varēsim atrisināt arī daudz citas problēmas, jo mums ir eh, daudzi mērķi vides politikā apārsni 2020. Mums ir jāpaliek arī realistiem. Mēs zinām, ka tas ir tikai daļais panākums, kas esam sasnieguši, bet raugoties uz tirgu un uh, to, kas notiek tirgu alternatīvo degvielu jautājumā, mēs, mums patiešām var izdoties pavirzīties uz priekšu. Tas ir vismaz labs sākums. Tas tāpat kā ar vistu nolu kaut kur ir jāsāk un jāpieņem lēmums. Jo, ja nav tirgus, tā tiks teikts, nu jā, nav tirgus, tāpēc, ka nav infrastruktūra, un nav infrastruktūra, tāpēc, ka nav tirgus. Kaut kur vienkārši ir jāpieņem lēmums un jāsāk strādāt. Tad eh, mēs radīsim juridisko drošību, balstīsimies pēc iespējas uz privātām iniciatīvām un uz valsts struktūrām tur, kur ir runa par eh, sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Jūs jau pareizi teicāt it īpaši raugoties uz uh, Transeiropas tīkliem, ar to infrastruktūru plāniem. Mēs esam redzējuši jau, kā tirgus ar vienu augu un augu palielinās, un tas ir virziens, uh, kuru mēs izvēlēsimies. Mēs uzklausījām kolēģi Teiloru. Runa ir par to, ka Mums ir eh, jābūt konkrētiem skaitļiem, cik tad ir samazinājies piesārņojums un eh, par cik ir samazinājies eh, piesārņojums vidē. Noteikti, ka šādi skaitļi ir vajadzīgi. Mums ir arī komisijas pētījums nepieciešams, to esam pieprasījuši par to, cik tas ir īstenojams, un likuma pasākumu, likuma projektiem vienmēr jābūt atbalstītiem ar šādiem pētījumiem, kas sniegtu konkrētus skaitļus. Tad vēl pāris atbildes, ko varu sniegt par ostām, par šķidrās gāzes izmantošanu. Es domāju nedaudz savādā nekā kolēģi. Šeit runa ir par infrastruktūras attīstību, par tīklu veidošanu infrastruktūrai. Runa ir par ostu nodrošināšanu ar šo gāzi. Šeit esam atvēlējuši dalību valstīm lielāku elastību. Jūs zināt, no kuras valsts es esmu? Protams, ka mums ir ļoti cieši ostu tīkls, kas visas ir iesaistītas Un visur ir arī valsts līdzdalība. Šeit izražas jautājums, vai visur jābūt spēkā tikai vienīgi tirgus principiem, vai visu atstāta valsts rīcībā, un eh, kā izvēlēties ostas. Varbūt 40 km radiusā un tam līdzīgi. Un to vajadzētu atstāt īstenībā dalību valstu kompetencē. Redzu, ka priekšsēdēs jau pacēla sāmuriņu, un mums noteikti vēl būs iespēja atgriezties pie šī jautājuma. Mēs eh, runāsim ar ēnu referentiem, bet sirdnieks paldies vēlreiz. The... Paldies. Un eh, balsošana būs 28. novembrī, un referents var tikties ar ēnu referentiem un aklajā ar kompromisu, bet strādāsim domājot un paturot prātā 28. novembri kā tādu izējas punktu. Paldies visiem! Nākamais jautājums ir integrēts paku piegādes tirgus ētirniecības izaugsmē Eiropas Savienībā. Esam jau par 20 minūtēm jau aizkavējušies, tāpēc lūdzu centieties izteikties īsi. Tagad vārds Antēna kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es atgādināšu, ka referents uzsvēra ekonomiskos labumus ētirniecībai. Un atklāja arī trīs iztrūkstošos punktus. Iztrūkums pasta sadarbspējā, konkurētspēja šiem pasta servisiem un attiecība pret mm, patērētāju. 55 grozījumi tika iesniegti un eh, balsoties uz tiem es nācu klajā ar sešiem kompromisa grozījumiem, kas aptver 36 grozījumus. Grozījumi attiecas uz uh, punktiem attiecībā uz uh, patērētā informāciju, uz tīklu uh, sadarbspēju, uz uh, konkurenci, uz marķējuma attīstību un sociālo un vides aspektu ņemšanu vērā. Lielākā daļa grupu sniedza savu piekrišanu šiem kompromisa projektiem, un es izteikšu negatīvu balsojuma priekšlikumu tiem eh, grozījumiem, kas, manuprāt, attālinās no komisijas mērķiem un kuri, manuprāt, iet nedaudz par tālu vienā vai citā sektorā. Domāju, ka izteicos visai īsi priekšsēdētāji. Dantēna kungs, jūs bijāt vienkārši ideāls, tiešām ļoti labi iekļāvāties laikā. Mēsners kungs tagad. Jā. Arī es varu izteikties diezgan īsi. Tātad vispirms gribu pateikties referentam par darbu. Fidansam aizmirst pateikties, tagad viņš jau aizgāja, bet es viņam personīgi pateikšos. Ir tiešām tā, ka ļoti daudzos jautājumos mēs esam pilnīgi viensprāts. Es pati daudz grozījumus neiesniedz. Es iesniedz, eh, mans iesniegtus grozījumus kompromisos, viņus viņš ņems vērā. Ir veiksmīgi izraudzīt. Man nu, šķiet, ka referents ir labu darbu veids. Daudzos jautājumos mēs esam viensprāt. Tad daudz man vairs nav ko komentēt. Nākamais ir uh, balsojums. Paldies, Lichtenbergers kundze. Arī es piekrītu lielākai daļai kompromisu grozījumu. Vienīgais, vienīgā vēlme, kas manā būtu gā kompromiss attiecībā uz G kompromisu bija norādījusi, ka šeit mēs nevaram pārkāpt eh, savienības mērķus vidas politikā. Zināms, iniciatīvas vēl, eh, eh, teiksim, samazinot uz vēl mazākām vienībām. Es mēlu izsūtīju, ka te būtu varbūt jāpildina viens teikums, lai mēs nebūtu, lai nenonāktu pretrunā ar jau es noteiktiem mērķiem attiecībā uz transportu plūsmu samazināšanu, kā arī mazo vienību veicināšanu. Tas arī viss, kas man būtu komentējums. Paldies! Thank you, nobody else! Paldies! Neviens cits nav citēties Stenga kungs no Tīrzniecības ģenerāla direktorāta. Jā, labu pēcpusdienu visiem. Liels paldies Dantēna kungam un paldies visiem, kas iesaistījās diskusijā. Mēs izstrādājam ļoti līdzsvarotu atzinumu un tas lielā mērā saskana ar to, ko biju dzirdējis, ko biju redzējis. Un strādājot pie turpmākajiem pasākumu izstrādes pēc zaļās grāmatas publicēšanas pagājušā gadā, jau tagad varu teikt, ka No vienas puses mēs neierosināsim nekādus tiesību aktus vai kādu citu inter interferenci ar tirgu šajā brīdī, bet no otras puses ir ļoti, mēs esam ļoti jūtīgi attiecībā uz ilgspējas aspektu, kuru rosināja daudz grozījumu, rūpīgi lasot zaļo grāmatu, redzēsiet, ka esam to integrējuši darba kārtībā jau no paša sākuma. Un tur nebija teikts, ka galvenais ir nodrošināt paciņu vairāku eh, piegādi, neņemot vērā vidi vai ekonomikas aspektus. Mēs cenšamies iekļaut holistisku pieeju tā, lai būtu lielāka pieeja šiem pakalpojumiem. Un, jo īpaši tas panākums ar lielāku efektivitāti operātoru vidū, tad, kad notiek pārobežu nosūtīšana, ir dažādas lietas, kuras varbūt būt uzlabojamas, un tas nebūtu nav obligāti jādara uz šīs piegādes ķēdes eh, gala saņēmēja rēķina. Vēlreiz esmu un es eh, labprāt eh, iepazīšos ar gala atzinumu. Lielas paldies Vaidam Tēnkungam, kas piebilstams. Priekšsēdētājs esmu saņēmis kolēģis priekšlikums šķiet, ka tas nerada nekādas problēmas. Piedāvāšu to ēnu referentam šovakar, tā lai varētu grozīt mm, kompromisu līdz rītdienai, un jūs būsiet ieguvis 13 minūtes priekšsēdētāji. Tatēna kungs, jūs esat mans varonis šodien tiešām, var jums apliecināt. Vēlos vien atgādināt ka uh, visiem vajadzētu ievērot jūsu lielisko piemēru. Atgādināšu, ka balsošana rītdien notiks imko. Uh, balsojums būs decembrī un plenārsēdes balsojums būs janvārī. Nākamais darba kārtības punkts ir grozījumu izskatīšana pasažieru tiesību regulā, un to ir Bahagungs sagatavojis, un pirms viņam dodu vārdus vēlos teikt, uh, ka balsojums par pasažieru tiesībām un par baka e, ziņojumu nebūs 17. decembrī. Tā iemesla dēļ arī lielākās grupas nebūs. Tātad 17. decembris, tas mums dod nedaudz vairāk laika, un Baka kungs arī deva tam savu priekrišanu, jo centās panākt kompromisu 566 grozījumos mm, grozījumi ir ļoti dažādi. Redzams, ka darbs nebūs viegls, un es domāju, ka ir pareizi paredzēt vairāk laika papildu laiku. Džordž, vārds tev tagad. Paldies, priekšsēdētāj. kolēģi ļoti pasteidzās. Viņiem droši vien ir bailes, ka būs jāmaksā sots par eh, laika pārtērēšanu. Kā jūs pamatot norādījāt, balsojums ir atlikts uz decembri. Es domāju, ka tas mums dos vēl laiku diskusijām, labāku kompromisu panākšanai. es vēlējos, lai tomēr šajā sasaukumā mēs varētu vēl sarīkot balsojumu plenāru sēdē, un es domāju, ka ir svarīgi, lai šajā eh, dosie mums būtu parlamenta viedoklis ar visām grūtībām, kas tiek varētu būt, ja mums šo darbu neizdeiktos pabeigt šajā sasaukumā. 500 grūzījumu, vairāk kā 500 grūzījumu pierāda, ka interesi ir ļoti liela. Grozījuma vairākumā nav nekas, kas ļoti atšķirtos no maniem priekšlikumiem. Tātad tie nav naidīgi manam piedāvājumam, bet ir tāda līdzsvarojoša, varbūt tā varētu teikt. Pamatā grozījums varam arī, var arī atbalstīt. Varbūt jūs jau presē lasījāt, ka dažas avio kompānijas tagad piekāpjas un dažas no mūsu prasībām <clears throat> vēlas piedāvāt kā liels jaunājums. Ļoti pazīstam lētā aviolīnija, piemēram, grib savus stingros uh, eh, rokas bagāžas noteikumus pārskatīt un arī uh, eh, drīkstāt koriģēt rezervācijā Eh, drukas kļūdas, tas mums parāda, ka mēs esam uz īstā ceļa un kā atbio kompānijas ļoti labi saprot, ka eh, dažas prakses nākotnē vairs nedrīkstētu turpināt. Mēs pat labam kompromisu grozījumus gatavojam <clears throat> un ēnu referenti ar vairākiem es jau kontaktējos. Uz, nā, uz nākamo pirmdienu mēs sasaucam sēdi, un tagad man šķiet tomēr svarīgi dažus jautājumus vēl pārnāt. Ir tā dēvētie trigger points, tātad kompensācijas, maksājums, 6.7. pants, piezinājumi nokavējumiem. Komisija piedāvāja laika, maksimāls pieejams kaviem laiks 3 un 5 stundas. Kolēģiem ir savi eh, grozi un priekšlikumi par šiem laikiem, par tiem varam diskutēt noteikti. Ļoti svarīgs punkts ir arī uh, denied boarding, neatļautā iek, uh, iekāpšanas neatļaušana. Šo praksi uh, mēs gribam, daži kolēģi grib pilnīgi aizliegt, piemēram, kolēģis Dominiks Rekē, un es gribētu dzirdēt, ko arī pārējie kolēģi par to domā. Ceturtā uh, pantā ir šī no-show policy, ka neuzrodas pasažieris. Es uzskatu, ka tas ir transportēšanas līgums, kas attiec uz turpapakaļ lidojumu un tad es domāju, ka atpakaļ lidomā nedrīkst atteikt transportu. Attiecībā uz dažiem uh, lidojumu posmiem varbūt vēl varam noteikti diskutēt. Svarīgs punkts ir arī šī ārkārtēja apstākļu definīcija. Otrajā pantā tur ir saraksts pielikumā. Un te ir priešlikumi, tajā skaitā tāds priešlikums, kas man šķīta interesants. Ar deleģētiem tiesībāktiem piešķirt komisijai iespējas šo sarakstu izstrādāt, taču es piedāvātu līdzīgi kā IMCO komitejas kolēģi šo sarakstu jau no mūsu puses iespējami precīzāk izstrādāt, un tas tad būtu pamats komisijas uh, eh, deļģēto tiesību aktu izstrādē vēlāk. Pasažieru viesnīcas izmaksas ārkārtas apstākļos 9.4 punktā. Arī šeit ir daudz priešlikumu. 3 nakts maksimums 180 eiro līdz pat neierobežotiem mm, saistībām aviokompāniju. Šajā sakarā es arī gribētu norādīt uz Zimko komitejas ierosinājumu 5 naktis 175 eiro. Jūs redzēt, cik uh, atšķirīgas, atšķirīgi ir šie priekšstati. Arī šeit es domāju, ka būs viens no mūsu uzdevumiem panākt kompromisu. kas attiecas uz maksātnespēju. Parlaments jau 2009. gadā šeit vēlējās normēt šo jautājumu. Komisijas priekšlikums manā skatījumā ir pārāk nesaistošs. Šeit ir jārod saistošs risinājums manā skatījumā. Man interesētu arī par to kolēģi viedoklis pat laban ir galvenais, un es uh, labprāt iesaistīšos diskusijā ar kolēģiem šajā sēdē. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Savisāras kundze. Aitäh, härra juhataja. Referent, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikties referent tam par ļoti veiksmīgu sadarbību. Avio pasažieru tiesības ir sarežģīta tēma. kas izraisa daudzas emocijas, kas arī skaidro vairākus grozījumus. Pirmkārt, es gribētu referentam un referentiem vēlēt veiksmi, jums būs smags darbs, šos 566 grozījumus izskatot, Kā Aldis ēna referente, es ceru, ka rezultāts būs līdzsvarots. Kaut gan direktīva attiec uz avio pasažieru tiesībām, mums būtu jāņem vērā arī esošā tirgus situācija AES avio nozarē. Es un vairāk kolēģi esam ierosinājuši, ka mums vajadzētu notiekums konkrētizēt lai tie būtu skaidri saprotam visiem tirgus dalībniekiem. Es domāju, ka avio pasažieriem vajadzētu zināt savas tiesības jau no biļetes pirkšanas brīv līdz ceļojuma beigām. Pat labam avio pasažieri neapzinās savas tiesības un pienākums, kas avio kompānijas, eh, kompānijām piešķir pārlieku vāru. Protams, mēs nedrīkstam radīt nevienlīdzības starp mūsu uh, avio pārvadātājiem un citu pasaules reģionu avio pārvadātājiem ir vairāki grozījumi, kas attiec uz nokavējumiem, kavējumiem un kompensācijām par tiem. Šķiet mums šķiet, ka mums ir atkal jārod kompromiss, kas ņem vērā Eiropas Savienības tiesas spriedumus, viņa Savienības tiesas judikatūru. Reģionālās aviokompānijas arī nedrīkstētu tikt pa daudz noslogotas Esmu gatavi runāt par kompromisu kompromis grozījumiem, un es piekrītu, ka mums jāgādā, lai jau pasažieru tiesības uzlabotu, bet tā kā mums ir ierobežots laiks, es neiedzināšos visos grozījumos, taču ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga ar referentu kungu un risinājums atradīsim. Paldies. Teilora kungam vārds. Paldies, priekšsēd. Un paldies Baha kungam par lielisku darbu. Ar prieku turpināšu šo darbu ar jums kopā. Jūs ievadrunā teicāt, ka vajag jārod līdzsvars. Es nerunāšu par visiem saviem grozījumiem, jūs to dzirdēsiet ar prieku, taču viens mans grozījums, 108. proti. Šķiet, uh, uh, attiec tieši uz šo līdzsvaru, proti. Aviokompānijai būtu jākompensē pasažieriem zināmās situācijās jāmaksā kompensācijas. Taču pasažieri maksā avansā par pakalpojumu labticīgi, sagaidot pakalpojumu, ka pakalpojums viņiem tiktu sniegts tādēļ. Šī domāšana, ka avio kompānijas varētu nepildīt līguma saistības, manuprāt, nav labs ierosinājums. Vēl elementi grozījumos ārkārtēji apstākļi. Manā grozījumā piedāvāja, ka mums vajadzētu Eiropas Savienības tiesa definīciju ņemt vērā. Apstākļi būs tika uzskatīti par ārkārtēji, jo viņi, viņas nevarēja novērst, pat ja visi saprātīgie soļi būtu spērti, lai proti. Tātad nekontrolējami apstākļi. Avio kompānijas apstākļi, kas ir ārpus avio kompānijas eh, kontrols. Tā kā es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, pašiem domāt, kas ir, kas nav ārkārtēji apstākļi, varam vienkārši pieturēties Eiropas Savienības tiesas definīcijas. Manuprāt, tas ir ļoti labs piedāvājums, ko viņi ir izteikuši. Kas attiec uz kompensāciju? Mums ir bijuši diezgan nepatīkams saruns ar austriešiem, kas eh, seko pakalpojumu sniegšanai, un viņi teica, ka ja komisijas priešlikumi tik pieņemt, lielākā daļa šo uh, prasību vairs nebūs zaudēt savu pamatu. Un viņi teica, ka te varētu būt runa par diviem, trim miljardiem eiro gadā, kuras aviokompānijiem vairs nebūtu jāizmaksā ceļotājiem. Protams, aviokompānijām negribam likt ciest nevajadzīgi, bet arī ne pasažieriem. <clears throat> Tādēļ mūsu pirmā pānta grozījumus mēs piedāvājam kompensācijas maksājumu pārveidi. Proti, piemērojot Eh, pēc stundas 60 eiro, un tad 10 eiro pa katram 10 minūtēm, un ja lidojumi 5 stundas kavējas, tad vēl 200 eiro, un ja ir vairāk nekā 5 stundas, tad vēl 300 eiro. Manuprāt, tas ir tikai godīgi. Pat labam, raugoties to, kāds ir komisijas priekšlikums, daudz cilvēku no tā cietīs. Un es nedomāju, ka parlamentam vajadzētu pilsoņus nostādīt tādā nelabvēlīgā situācijā, kas ceļo. Visbeidzot, par 18a apsvērumu punktu. Šeit mēs prasam, lai avio kompānijas gādā par skābekļa uh, ap, uh, maskām bez maksas. Un ir jābūt neatkarīgiem mediātoriem, kas risina strīdus starp ceļotājiem un avio kompānijām. Un tad par 29. apsvērumu punktu mēs prasām mūziku muzikas aprīkojumu, kam ir jābūt pasažieru kabīnē. Es nezinu, cik e-pasta jūs cenšat, bet mums, mēs esam ļoti daudz, kur prasa, ka mūzikas instrumenti ir jāvar kabīnē transportēt, kas ir vērtīgi mūzikas instrumenti. Vajadzības gadījumā viņi gatavi maksāt par sēdvietu. Lūk, ceļosim kā optimisti. Paldies, tas ir viss. Mrs. Foster. Fosteras kundze. Liels paldies priekšsēdētājiem. Un liels paldies eh, Baha kungam. Un eh, viņš ir ļoti smagi strādājis, kaut eh, visam viņa teiktajam nepiekrītu. Esmu arī diezgan daudz grozījums iesniegusi. Es domāju, ka apvienotajā karalistē mēs nekur tālu netiksim, jo, ja tur tiks piemērota šī Eh, grozījumu Gibraltāru šaurumam un eh, mm, ārējām teritorijām, kā mm, panāks vienošanā 2006. gadā. Un šeit eh, juridiskiem ekspertiem vajadzētu pie tā pieturēties un pas, to vajadzētu paraudzīties. Un es domāju, ka esmu ierosinājusi konstruktīvus priekšlikumus, piekrītu dažiem aspektiem, kas ir komisijas dokumentā. Komisija to zina, mēs atbalstam šo pārnesi uz piecām stundām, un es domāju, ka tas ir pareizs priekšlikums, un esmu ierosinājusi grozījumus, kā jau teicu, es domāju, komisija ir iepazinusies ar to. Mani ierosinājumi bija kompra, konstruktīvi arī par kompensācijām, par minimālajām kompensācijām. Un, uh, arī par eh, at atkarībā no biļešu cenām. Manuprāt, tie ir ļoti konstruktīvi risinājumi. Es domāju, ka beigu beigās mums vajadzētu vienoties, ņemot vērā eh, manu pieredzi, eh, vadot biznesu un nesniedzot kvalitatīvu uh, Mm, klientu servisu, tad varbūt jums nevajadzētu vadīt šo biznesu. Un, manuprāt, Eiropā mēs esam visai labā situācijā. Vairums avio pārvadātāju veic ļoti labu darbu, un tāpēc arī mēs šeit visi sēžam, varam nokļūt uh, uz, uz Briselē uz parlamentu. Un, un arī vairumā ziemas grūto apstākļu pasažieri tiek nogādāti tur, kur viņi vēlas būt. Un runājot par šo Austrijas problēma. Luktemburgas kundze runāja par eh, skaitļiem, bet, nu, lai, kā, lai kāds būtu arī šis uzņēmums, manuprāt, nebija īstais nosaukums, bet, nu, vēl daži aspekti, ja ļausiet, joprojām ir dažas problēmas un pieci, tātad deviņi, divpadsmit stundas, te varētu būt negatīvis ietekme, ja jums ir ierobežojums 12 stundās, kādu, ier, ko ierosina komisija. Un vajadzētu paraugudzīties uz uh, negatīvo ietekmi uz savienojumiem, un ja kāds vēlas uh, saņemt uh, bagāžu tālāk, lai lidotu tālāk ar nākamo lidojumu, tad par to nevajadzētu sūdzēties. Tas ir tāds jūtīgs jautājums. Un tad vēl tas, ka komisija ir tiesības izmantot delģētos aktus ārkārtas situācijā. Nu, es arī līdzīgi kā kolēģi te nesaprotu šo ārkārtas situāciju. Manuprāt, šādas situācijas ir sarežģītas. Un es prasītu komisijai dot eh, piemērus par tehniskām problēmām. Uh, kuras tad būtu šie ārkārtas apstākļi un kur nebūtu. Nesmu saņēmusi atbildi, manuprāt, tas sarežģīts jautājums. Es domāju, ka industrija un citi ir centušies nāk klajā ar autoritīvu sarakstu, un pie tā varētu strādāt, ir jāraugās arī pie starptautiskas atzīšanas šajā jomā priekšstādētā, bet esmu visai pārliecināta un droši raugos nākotnē, ka to varētu izdarīt, bet eh, šeit ir apmēram simts grozījumu raudzīsimies, kā viss virzīsies tālāk un kopā ar referentu skatīsim, kā nonākt pie kāda kompromisa. Bet realitāte ir tāda, ka tad, kad ir mazie un vidējie uzņēmumi un visa piegādes ķēde, industrija, turisma industrija, Te ir ļoti daudz eh, iesaistīto pušu, un es tikai ar to arī vēlētos noslēgt priekšsēdētājiem pateikties referentam par darbu. Sociālisti pārstāvis jāpaldies priekšsēdētāji Bernadette Verņo, mūsu ēnu referente, diemžēl nav zālē, un es viņu aizvietoju. Pirmkārt, viņu vēlētos pateikties Žoržam Bakam, referentam, par izcilveikto darbu. Ir eh, ļoti daudz uh, Eh, grozījumu, kas tika saņemti, un tas, protams, parāda to, cik liela interese ir ap šo jautājumu. Vajadzētu censties rast grozījumos līdzsvaru starp pasažieru interesēm un praktiskām iespējām tos efektīvi piemērot. Vajadzētu, protams, arī precizēt vairākas definīcijas, tā lai nodrošinātu tiesisko drošību, jo īpaši attiecībā uz ārkārtas apstākļiem. Pie tam biļetes cenas definīcijai arī vajadzētu uzreiz iekļaut nododamo bagāžu, kas ļaut izvairīties no kādiem kropļojumiem uh, avio pārvadājumu ziņā un lai nebūtu slikti pārsteigumi uh, pasažieriem. Un vēl ir arī jautājums par pārvadātāju un kompānijām, vai, uh, vai viņi, vien, ja viens ir noslēdzis līgumu vai nē. Un, Nu, vajadzētu arī nodrošināt to, lai biļetes būtu grozāmas līdz 48 stundas pirms izlidošanas pret uh, papildu maksu un attiecībā uz nošovu. Neierašanās politiku tur arī vajadzētu skatīt uh, lietas. Bernadette piedāvāja biļetes ar nu, kā vairākiem kuponiem. Runājot par slaveno trigger point, mūsu referents piedāvā iesniegt trīs etapus, jo distance vairāk kā 350 km, nu šis nosacījums būtu praktiski neievērojams zem 3 stundām būtu saus un, un tad vairāk kā 100 tūkstoši kilometru. Nu, te ir jāskatās tiešām par šīm stundām un attālumiem varam diskutēt par uh, laikiem, bet eh, vajag atrast eh, vidusceļu, kas eh, būtu ievērojams, kuru varētu ievērot. Un runājot par apmešanās vietām, mēs domājam par šīm trīs pirmajām naktīm, kas ir vissvarīgākās, jo nu, tie, tie, tie visticamākie gadījumi te nebūtu nekāda cenu ierobežojuma. Tālāk vajadzētu arī noteikt griestus, piemēram, 80 eiro par nakti. Uh, bet noteikti vajadzētu atrast risinājumu pirmajai naktī, pirmajām divām, trim. Un es domāju, pie tā vēl varētu strādāt. Sūdzību laiks, termiņš te arī saskaņā ar regulu, te ir ierobežojums seši mēneši, trīs mēnešu vietā. Regulāri teikts trīs mēneši. Vajadzētu tātad tos paplašināt līdz sešiem mēnešiem, lai būtu lielāks laiks. Un tā, lai nebūtu atšķirības un kropļojums starp dalību valstīm, mūsu ANO referents piedāvā komisijai izstrādāt ziņojumu par efektivitāti kādu pasākumiem, kurus izstrādā nacionālās iestādes un arī par harmonizētu pieeju. Paldies! Thank you, Mr. De Grandes. Paldies, De Grandes kungs. Sī, gracias, senor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Lidojuma pasažieru tiesības. Tas patiešām ir tāds eh, ļoti spilgts temats šeit parlamentā. Tas viss sākās ar Teilor kunga darbu un eh, savlaika laika tika izvirzītas prasības, kas ir jāizdara, tad komisija izstrādāja priekšlikumu, kam bija tās ļoti plašs rezultāts, un es domāju, ka referents tagad ļoti veiksmīgi visu ir panācis un pat ticis galā ar faktu, ka ir tik ļoti daudz grozījumu sagatavoti. Bet es domāju, ka šeit eh, komitejā mēs vēlamies stiprināt pasažieru tiesības un nevis eh, aviosabiedrību tiesības vai citu pušu tiesības, kuriem, protams, arī ir savas pamatotas prasības. Es domāju, ka jābūt līdzsveram starp interesēm, starp pusēm, bet runa ir arī par kaut ko citu, jo mēs esam, lai aizstāvētu pasažieru tiesības. tajās jomās, kur eh, pakāpojumi netiek sniegti, netiek nodrošināti, ir jārūpējas par klientu, un klienti ir pilsoņi, un pilsoņi ir jāaizsargā, viņu tiesības ir jāaizsargā. Es domāju, ka Baha kunga ziņojums ir ļoti pozitīvs, un es domāju, ka daudzi to atbalstīs. No manas podkās grupas to jau tagad varu teikt. Esam iesnieguši grozījumus, un tas atbilst arī tiem priekšlikumiem, kurus citi deputāti ir iesnieguši. 537. Aviosabiedrībām rezervācijas sākumā ir jāpasaka, cik daudz drīkst ņemt līdzi rokas bagāžu un cik daudz drīkst nodot bagāžu, bez papildus cenas, protams. Tie arī ir būtiski jautājumi, jo tas atbilst tam, ko referents ir prasījis un ko viņš ir panācis. Fosters kundze vienmēr tā ļoti eleganti uzstājas. Es, protams, negribu ar viņu strīdēties, jo ir labi zināms, cik sarežģīti ir veidot dialogu. Varbūt kaut kad būs vienošanās par šādiem starpgadījumiem, kāda pašlaik notiek, lai no tiem varētu izvairīties, bet kas nav iespējams ir īstenot to, ko Fosteris kundze prasa. Proti, proti, ka 86 jāsvītro no vienošanās. Tas nav iespējams. Protams, ka tam visam ir skaidrojums. Spānijas valdība pirms kādu laiciņa norādīja uz to, bet es domāju, ka tīri juridiski raugoties, formāli juridiski raugoties, komisija visu dara pareizi. Gau galā juristiem būs jāpieņem lēmums, un es varu tikai cerēt, ka radīsim saprātīgu risinājumu, bet var jau tagad teikt, ka, kas attiecas uz uh, status quo, mēs par to noteikti izteiksimies. Dialogs vienmēr ir vislabākais risinājums, kā runāt vienam ar otru. Mēs abi esam tautas partijā, un mums noteikti izdosies izvairīties no tā, ka būs strīdi. Maisners kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Tas, protams, ir temats, kas mūs visus ļoti interesē, jo mēs visi lidojam, tas pilnīgi skaidrs. Tādēļ mēs pašiem ir veidosies pieredze, mums ir pašiem katram savs melnais saraksts. Šodien uh, kopā ar citiem kolēģiem uh, piedzīvoju kārtējo negatīvo piemēru lidojot uz Briseli aviācija ir ļoti būtiska, to mēs visi zinām, tas ir pilnīgi pareizi. Gan arī kravā, gan arī pasažieros, mēs arī pasažieri, protams, vēlamies būt eh, mobīli un varēt lidot. Es domāju, ka paldies Žožam Baham, eh, viņš noteicis lietas šeit pasažieru tiesībās ir pastiprinājis, sareizim ar komisijas priešlikumu. Es neatbalstu pilnīgi visu, ko viņš ir ieteicis, bet daudzās lietās tas ir principiāli pareizi, ka viņš eh, vairāk izvirs centrā pasažieru tiesības. Manuprāt, līdz šim tas viss vēl nav pietiekami apmienoši atrisināt. Man pašai ir divreiz tā bijis, kur esmu mēģinājusi panākt savas tiesības, un tas bija ārkārtīgi grūti. Patiešām ir tā, ka līdz šim tas viss nav bijis apmierinoši. Tas, eh, protams, ir eh, gan attiecas uz eh, ne, ne gluži uz visām aviokompānijām par maksājumu, bet veselu virkni uz, uz, uz, tas attiecas. Protams, ka viņiem ir jāvar strādāt ekonomiski, tas ir būtiski. Mēs vēlamies, lai būtu Eiropā uh, aviolīnijas, bet pasažieriem arī ir vajadzīgas tiesības. Tur patiešām ir tā, ka, manuprāt, komisijas priekšlikums nav izveidojis pareizo līdzsvaru, un uh, es uzskatu, ka vairākos punktos Žaža Baha priekšlikums ir labāks nekā komisijas priekšlikums. Būtisks punkts, manuprāt, ir, ka noteikti ir jābūt uh, sarunu partnerim, partnerim pie kā griezties lidostā, dažās lidostā tā ir, bet dažās vēl nav, un to ir jāuzlabo. Noslēgumā gribu vēl teikt, ka, protams, ka man ir skaidrs, ka kompensācija par to, ja lidojums nav bijis vai ir bijis ļoti liela nokavēšanās, tam ir jābūt proporcionālā ar, ar lidojumu cenu. Nevar būt tā, ka ar lēto lidojumu biļeti kāds dabū desmitreiz lielāku kompensāciju. Tomēr tas nav samērīgi, jo pasažieris jau pērk noteiktu lidojumu. Ar Indijas gaidīšu tālāko diskusiju. Viesi Krāma. Krāmerkungs. Kam ali? Jā, man arī pieredze, protams, ar uh, aviosabiedrībām. Viņiem ir uh, lidojuma plāni, grafiki, kurus var iztenot tikai tad, ja neviens nekāp iekšā un ārā. Tie ir ekonomiski, viņi zina, ka būs uh, novēlošanās, un jo vēlāk ir, ir lidojums, jo vairāk ir jāgaida. Brēns gaidīja divas stundas savu koferi, jā, es īstenībā tevi apskaužu, jo man bija jāgaida trīs stundas, kaut arī tu biji ļoti pārskaities. Viņi taisa pēļņu, uz eh, pasažieru rēķina. Tas pats ir arī Berlīne. Eh, pēcpusdienas eh, lidojums bija atcēlts, man bija jālido vakarā, bet konversācija bija tikai par to, kas, par to lidojumu, kas nenotika, bet es biju to pārrezervējis. Un, ja es to būtu zinājis, es to nebūtu darījis, un tāpēc es lietas pagājuši ceturtdien, es lidoju no bāzās uz Belgrādu. Lidojums maksēja 79 eiro. Īstenībā jau ļoti lēti, bet uh, Par koferi bija jāmaksā 60 eiro, un tas viss ir pilnīgi nenormāli. Es negribu nemaz zināt eh, pirms rezervācija, kas man viss ir jādara. Tas taču ir pašsaprotami, ka ja es lidoju, ka es varu ņemt līdzi čemodānu, ko var nodot un var ņemt līdzi bagāžu, un tam ir jābūt iekļautam cenā. Tur nevajadzētu nemaz diskutēt, jūs nevajadzētu vienkārši to visu apiet un pēc tam teikt, nu es visu teikt savādāk, to nevajadzētu. Jā, tūlīt par to arī runāšu. Ko es vispār nesaprotu, ir tas, ka komisija. Uh, Tas īstenībā bija tagad tāds, um, uh, tagad tāda pļauka, kad uh, uh, tiesa teica, no trim stundām ir, kādēļ tur ir 5 stundas un, un kāpēc tā sēž maksā, ja ir 1 stunda nokavēšanās. Īstenībā visiem transportiem jābūt vienādiem. Viņi neklausās, ko saka Eiropas Savienības tiesa. Kas viņus motivēs izvirzīt šādu prasību? Tāda neatkarīgā strīdu šķiršanas centrs. Uh, aviokompānijas eh, atsakās tur piedalīties. Tas arī nav nemaz pieminēt šādu iespēju, to es nesaprotu. Sabiedrības spiediens ir tāds, ka aviācijas eh, kompānijas ir pateikušas, ka Es domāju, ka mēs būtu tie, kas šeit varētu radīt tiešām uh, godīgu situāciju. 5, 9, 12 stundas, tas viss ir brīnišķīgi, bet ja es ar dzelzceļu braucu 5, 9, 12 stundas, jebkurā gadījumā, ja ir 2 stundu nokavēšanās, es dabūju pusi no cenas atpakaļ, vienalga, cik ilgi es braucu, pēc divām stundām. Kādēļ ir milzīga atšķirība, kādēļ dzelzceļā uh, viņi nerēķina atkarībā no attāluma, bet uh, lidojumos viņi tā grib darīt. Un, uh, ja es uh, esmu daudz stundas eh, novērošana, man nav nekādas tiesības. Es eh, īstenībā jūtos tā, ka pret mani negodīgi izturas, un tas ir eh, jārisina. Turpin atpakaļidojums, tas ir pašsaprotami. Esmu samaksājis par abiem, ja esmu samaksājis par vienu, tad arī, protams, uz abiem attiecas tiesības. Ārkārtas situācija. Tur arī ir Eiropas Savienības tiesas spriedums par dzelzceļu. Kaut kas tāds neeksistē, tur jāmaksā. Vulkāns 60 gados vienreiz kaut kas tāds notiek, bet pēkšņi uzreiz parādās visur ir šis, eh, šī ārkārtas eh, situācija. Ir Eiropas Savienības spriedums, un tas ir jāīsteno. Un nevar teikt, ka, ja eh, pirots jau pacēlas gaisā, tas ir ārkārtas situācija, un pēc tam atkal vairāk nav. Tas viss ir vienkārši ne, nenopietni, tas nav iespējams. Tas viss ir, iz, ir tikai uz pasažieru rēķina. Uh, Fosters kundze te runāja par uh, Bešing. Jā, es ļoti atvainojos. Daudzīšu. Somijā. Uh, jā, tur ir ziemas garas, un tur tik teiks, kāda, lai mums būtu uh, problēmas, uh, vai tad mēs vispār nerikosim lidojumus? Nē, mēs to visu varam izdarīt. Būtiski ir, tā, uh, ir tas, vai tas tiek risināts varu teikt, ka es nezinu nevienu Eiropas valsti vai ļoti maz valstis, kuri pēc tam saka, eh, pēdējos 30 gados pie mums vispār nav sniedzis. Mums ir jāizgatavojas šādā situācijā, un tas ir jārisina. Un to ir iespējams izdarīt. Pēdējais punkts. Mūzikas instrumenti. Esmu studējis mūziku. Tas ir brīnišķīgi, ka tas tik pieminēts, ko mēs ieteica. Jā, ne katrs spēlē uh, eh, vikulo flautu, ir arī kontrabass un čels. Tas viss ir brīnišķīgi, bet uh, pasakiet taču, lūdzu, uh, Brian, tu arī zini, ka uh, man arī velosipēds ļoti patīk, tāpēc skatos taisni tev virsū par velosipēdu līdzņemšanu lidmašīnā. 90% ir nodrošināti. Ir pavisam maz avio kompānijas, kas atsaka. Parasti ir skaidrs, Bahkungs, to arī vajadzētu iekļaut. Citādi es esmu ļoti apmierināts ar ziņojumu, arī ar sadarbību, bet ja mums var izdotos to ar uh, riteni dabūt cauri, tad būtu vienkārši brīnišķīgi. Un tad mēs varētu padomāt, vai varēsim panākt kompromisu. Paldies! Thank you, Michael, Mr. Bradbourne. Paldies, Bredbola kungs. I, I just, I just wondered... Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka tad, kad Kramers kundze runāja par maksām un uh, šīm uh, bagāžām, un es tieši domāju, ka viņš noteikti runās par, par uh, velosipēdiem. Es tikai gaidīju, kad jūs sniegsiet sīkāku informāciju par uh, maksām, bet es tikai gribēju runāt par dažiem grozījumiem, kurus es iesniedzu. Pirmkārt, vairums no tiem, daudzi no tiem tieši saistās no Teiloras kundas iniciatīvas, kurus pēdējo reizi uh, locekļi atbalstīja, un tas attiecās uz cilvēkiem ar ierobežotu pārvietošanās spēju un ar medicīniskām vajadzībām, un ceru, ka te būs uh, konsens par šāda veida problēmām. Atcerieties, priekšsēdētāji, ka sākotnējās diskusijās es arī runāju par nepieciešamību stiprināt valsts īstenošanas iestādes, jo tā ir viena no lielajām jomām, kurā, manuprāt, mums joprojām ir grūtības praksē īstenot kompensāciju prasības neatkarīgi no līmeņa. Uh, jābūt ir pietiekami spēcīgām struktūrām valsts līmenī, un uh, daži no šiem grozījumiem cenšas stiprināt šo struktūru darbu. Es vēlējos arī mm, teikt, ka Baha kungam bija ļoti labs uh, ziņojums, jo īpaši šī nepieciešamība par juridisko skaidrību, īpaši ārkārtas situācijos. Uh, Es piekrītu Fosters kundzei, ka mums nevajadzētu uzticēties komisijas sārakstam, un jo īpaši, kas attiec uz dēļģētiem eh, aktiem, tas nav labākais ceļš, bet eh, mums ir nepieciešama tiesiskā skaidrība, juridiskā skaidrība un pasažieriem. Uh, lai viņiem ir skaidrība, kad viņi var prasīt kompensāciju un kad nē. Vēl tikai divi daži aspekti priekšstādātāji. Pirmkārt, runājot par kompensāciju, tad, kad, kad ir problēmas uz skrejceļa, kad ir eh, drošības eh, draudi Un es domāju, ka trīs eh, stundu periods ir tiešām pietiekams. Runājot par kavējumiem kopumā, es nedomāju, ka būtu saprātīgi maksāt kof, eh, kompensāciju īsiem lidojumiem, tīpaši tri, attiecībā uz trīs stundām. Tāda bija sākotnējā un parlamenta pozīcija un eh, es ar saviem grozījumiem cenšos to atjaunināt, jo vairāms lidojumu Eiropas Savienībā ir eh, mazāk par divām stundām, pusotra stunda, divas stundas. Nedomāju, ka trīs stundas būtu nesaprātīgs eh, ja limits pirms kompensācijas izmaksas. Un tāda bija doma maniem priekšlikumiem. Paldies, Mirņiem kungs! Just going on to Mr. Kramer's point about it, look. Jā, par Krāmeru kunga teikto par bagāžām. Es priecājos, ka. ka cerams situācija varētu risināt un ir ļoti svarīgi tā, lai būtu līdzsvars starp pasažieru tiesībām un operātoru vajadzībām. Tas ir saprotami un tā tam jābūt, bet kur tad ir jābūt šim līdzsvaram? Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem tā, lai mēs. Uh, pārāk nepārsteidzamies tā, lai operatoram nebūtu lētāk at, atcelt lidojumu, nevis uh, nokavēties dažas stundas, jo īpaši ceļojumiem, kur ir varbūt divi, trīs lidojumi dienā, un mums vienkārši ir jābūt drošiem, ka te nebūs kādi mm, pārmērīgi efekti. Runājot par Ar šīm stundām es arī trīs stundas savos grozījumos ieliku. Vairu daudziem lidojumiem Eiropā biznesa cilvēki lido, un viņi atgriežas tajā pašā dienā. Ja piecas stundas kavēšanās notiek, tad visa ceļojuma mm, doma, jēga praktiski vairs nepastāv. Un, principā, tas ir smieklīgi par šim. Uh, uz par šiem laika grafikam. Trīs stundas ir saprātīgi, jo reizēm jūs dodaties uz sēdi un jūs esat speciāli braukuši un, un, un esat nokavējuši un viss, un savukārt garākiem lidojumiem piecas stundas jūs neapturnēs. Un, un nu, reizēm lidmašīna ir jāizvieto, jā, un reizēm pat jūs varat būt vairāk stundas nokavēties pat pusdienu. Tiešām ir jāskatās uz atsevišķiem uh, lidojumiem. Runājot par savienotajiem lidojumiem, tur mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Jo neraugoties uz to, ka es līdzi jūtu pasažieriem, pats esmu arī tāds bijis, kad savienotais lidojums nav izdevies un vairākos apstākļos ir dažādi savienojumi no reģionālajām avio punktiem. Un ja mēs visu atbildību uzliekam īsā distances eh, avio mm, kompānijai, tad zem cenu šis avio um, piedāvātājs, nu, principā, te jūs nevarat uh, uzlikt visu atbildību uz to lēto uh, kompāniju, kur varbūt pirmo, pirmo ceļojumu daļu nodrošina. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to. Un vēl viens aspekts, kas ir ļoti sarežģīts, es domāju, ka pat ar Rainer ir apsolījis te ko mainīt savā darbībā. Un visi ierobežojumi par duty free bagāžu ir jābūt zināmiem. Ne tikai tas jāpublicē mazā drukā, bet tam ir jābūt uh, visu redzamam arī tad, kad jūs e, reģistrēties, tad, kad jūs mainat lidojumus, tad, kad jūs izējat drošības kontroli un pēkšņi var, nu tā, lai šīs e, pudeles, kuras ienesat duty free, var arī mm, lidot jums līdz otrajā lidojumā. Bredmon kungs runāja par cilvēkiem ar ierobežotu kustību spēju. Mm, ir reizēm prasība, lai ir asistents līdzi, un tad viņam ir jāmaksā arī par um, izlidošanas nodokli, un manuprāt, te mums arī kaut kas būtu jādara. Nu, paldies! Es atgādinu jums, Banjan kungs, ka uh, uh, taksometri, kas attiet uh, līdzostām, tas, lidostām, tas ir uh, nacionāla valdība uh, kompetencija. Paldies priekšstādātie kolēģis un kolēģi, esmu referents IMCO, un tā ir komiteja iekšējiem tirgum un patērētāju aizsardzībai. Tādēļ mēs eh, uz to esam raudzējušies galvenokārt no patērētāja aizsardzības eh, viedokļa uz šo dokumentu. 237 grozījumi ir sasniegti 9 kompromisi. Rīt priekšpusdien mēs par to balsosim. Un, protams, mēs ceram, ka mūsu aspekti patērētāju aizsardzības aspekti tiks uzklausīti vadošajā komitejā, proti jūs komitejā. Varbūt eh, pāris punkti, kas mums ir īpaši svarīgi. Pirmkārt, eh, mēs aviokompāniju argumentus, kas parasti saka, nu labi, tad nelidosim, tādus mēs zinām. Bet mēs šādu argumentu šās argumentas diskusijām vairs nepieļaujam. Viņa drauda mums ar līgumu laušanu, un līgumu laušana tas nav arguments bet tas visu laiku ir īpaši šādos uh, neierašanās nav šaunu un līdzīgos argumentos, tas tiek izmantot šādi argumenti, bet tur mums ir jābūt uh, vienotiem. Kompromis viens, tur ir runa par ārkārtas situācijām. Esmu par to, ka mēs uh, ir īpaši pielikumu šo sarakstu ļoti skaidri noformulētu, un tādēļ mūsu priekšlikums ir, ka vajadzētu teikt, ka tie, kas ir pirmajā daļā, ir visu laiku tiek skaitās kā ārkārtas apstākļi, kas attaisno. Otrā daļa ir izņēmumi no ārkārtas apstākļiem, kas nav tā kā attaisnojums. Ne jau katrs ārkārtas apstākļus ir tā kā attaisnojums uh, eh, aviokompānijai. Varbūt, ka aviokompānija pati nav atbildīga. Runā šeit uh, par to, ka, piemēram, lidmašīna tiek uh, nobūst nu, un kaut kas notiek uz zemes, un šī lidmašīna, eh, viņai kaut kāds kaitējums radies tehniski, un, un, un eh, aviokomēr neko nevar izdarīt, bet pasažieris arī nē. Bet no nu, eh, šī, šī aviokomēdija var saņemt tehnisku pakalpojumu no zemes uh, dienesta, bet pasažieris nē. Un to vajadzētu uzlikt aviokompānijai un nevis pasažierim sekt. Tāda ir pamatnostāna. Tādēļ mēs uz, iesakām šeit konkrētu sarakstu, bet nevis noslēdzošu sarakstu. Tas nozīmē, ka mēs to nosakām, un komisija var, ja ir vēl kaut kādā kāds apstākļi, par kuriem neviens no mums nav iedomājies, deleģēto aktu formā eh, komisija varētu ieteikt papildināt šo sarakstu, bet komisija nevar ieteikt to atkal atcelt, lai tā vairs nebūtu spēkā. Ir attaisnojami un neattaisnojami apstākļi. Un tādēļ nu, nevajadzētu būt noslēdzošam sarakstam. Tātad šī nav šauba politika. Tur ļoti skaidra, eh, skaidrs viedoklis. Ja pasažieris uz lidojumu, vai tas ir vien, vienkārši lidojums vienā virzienā, vai turp un apakaļ, vai arī divi, trīs kombinētie lidojumi, ja viņš ir tādu nopircis un samaksājis par to, tad galu galā tas ir viņa lēmums, vai viņš uh, lidos visu lidojumu, vai tikai vienu daļu, vai tikai vienu mazu daļu no tā. Viņš ir samaksājis par to. Un aviokompānija šo lidojumu ir tā aprēķinājusi. Ja viņš būtu tur sēdējis, ir skaidrs. Bet ja viņš nav tajā lidmašīnā, kādēļ tas kaut ko mainītu? Teikšu to sāsināti. Lid, aviokompānija taupa Eh, ja pasažieris nav iekšā varbūt pusmetru degvielu, bet vairāk īstenībā nekas tur nenotiek. Tādēļ esam ļoti tādi stingri šajā kompromisā. Kavēšanās uz skrējceļiņa. Tur ir eh, tāds eh, priešlikums kompromis divi. Pasažieriem ir jā, jābūt iespējai izkāpt Bet, ja piemēram pusstunda, ja viņš ir trešajā pozīcijā, ja pēc desmit minūtēm varētu lidot, ja mēs uztaisīsim šādu noteikumu, tad uh, lidmašīnai vajadzētu griezties atpakaļ un atgriezties sākumā, tas būtu bezjēdzīgi. Tādēļ mēs uh, šo pusstundas uh, mainīgo laiku, variablo laiku šeit iesakām, jo pilots pieņem šo lēmumu, jo pilots saka, Cienījamies pasažieri, īstenībā man pēc desmit minūtēm vajadzētu griezties atpakaļ, bet mēs pēc 20 minūtēm varēsim uh, startēt lidojumu. Tad paliek uz skrēceliņa, protams, lidmašīna. Domāju, ka šeit vajadzētu raucīties, kāda ir atbildība, un uh, pilots pieņem lēmumu par pasažieru dzīvību un nāvi, un gal galā viņam ir jāvar pieņemt lēmumu, vai nu viņš varēs pēc pusstundas lidot vai nē. Tas ir viņa lēmums. Viesnieces, pēnakšņošana, informācijas politika, par to esam vienojušies lielos vilcienos. Bagāža tieši tāpat, ceļojuma pirkšanas sākumā, no nu, nu, sākuma ir jābūt skaidram, cik maksā šis lidojums. Tur jābūt visam iekšā. Tur, protams, jābūt ir uzskaitītam, bet lidojuma sākumā zem svītiņš jābūt skaitļiem, un tas ir saistošais skaits, un nekas cits nevar būt tā, ka beigās kāds pasaka, jā, jūs maksāsiet ar kārti, tad tas maksās 30 eiro vairāk. Šādām lietām ir jābūt izslēgtām. Beig beigās. Veikali lidmašīnās. Eh, lidostās par šo jautājumu. Jā, rīt mēs balsosim par to, lai būtu pietiekami daudz laika uzklausīt ar iekšējā tirgus viedokli, komitejas viedokli. Mēs no pasažieru viedokļa raugoties jūs un es visi, kas, mēs, kas lidojam, gan Anglija, gan Spānija ir Eiropas Savienības dalība valstis. Nav kaut kā svarīgi, kurš vairāk šajā jomā var teikt, kurš nevar teikt. Pasažieri atrodas Eiropas Savienībā. Kādēļ gan lai tur būtu kaut kādi izņēmumi? Tādēļ mēs iesakām, ka šī vienošanās ir jāinterpretē tā, kā tas ir šodien, no šodienas skatu punktu raugoties. Par eh, kavēšanās laikiem, par vispārīgi 3 stundas, 5 stundas, viss. Tur nevajadzētu sarežģīt Noslēgumā gribētu teikt, ka tā bija ļoti laba sadarbība, ļoti laba ziņojums no jūsu puses ar jūsu referentu, ļoti labi sadarbojas no paša sākuma jau, tā kā mums bija ļoti dzīva apmaiņa, vedokļa apmaiņa, mums nebija nekāda liela atšķirība, ļoti daudzās jomās, eh, viņa ziņojumā mēs ļoti piekritām tam, ko viņš saka, tam bijām ļoti tuvu. Tātad nākamais ir kompleksē ceļojumi, tad mēs par tiem būsim vadošo komiteju, tur būs līdzīgi temati, dažreiz ties, tās temati sakritīs, un mēs priecājamies, es tur būšu referents, es priecājos arī par sadarbību nākotnē, reiz paldies priekšsēdētāji. Zisanilova. Sehnalovas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Kaut kā es izkrītu no runātājas saraksta, paldies, ka devāt man vārdu. Paldies Baha kungam par lielisku darbu. Un neatkārtojot viņu vai citu kolēģi teikto, es gribētu vērst uzmanību uz diviem grozījumiem. Pirmkārt, 219. Tas attiecas uz otro pāntu, kur runa par definīcijām. Attiecībā uz biļešu cenu es gribētu izslēgt jebkāda veida cenas diskrimināciju no jau kompānijas puses, kas balstītu uz pasažiera pilsonību. Biļešu cenai vajadzētu būt vienādai, neskatoties uz to, vai pasažieris pērk biļeti Čehijā vai Bēļģijā. Cenai vajadzētu būt vienai, ja biļeti ir viena Pretējā gadījumā mēs redzam necaurspīdīgas dažādu cenu pieejas, kas nav pieņemams mūsu skatījumā un kas ir negodīgs pret pasažīriem. Un kas noteikti nepalīdz ne, vienotiem tirgum. Otrs grozījums, kur gribētu norādīt, ir 447. ko mēs kopā ar Simpsonu kungu iesniedzam. Tas ir 14. pantā jauns punkts, kur ir runa par pienākumu informēt pasažierus. par to, pie kā būtu jāvēršās, lai saņemtu palīdzību. Šāda informācija ļoti nozīmīga, tai vajadzētu būt caurskatāmai, saprotamai, viegli pieejamai, gan aviokompānijā, gan iekāpšanas kārtē, jo bieži mēs redzam eh, tur daudz informāciju par pasažieru maksājumiem nodevām, bet nevis par mūsu tiesībām. Lūdzu jūs atbalstu šajos divos jautājumos. Paldies no savas puses. Kolēģi, sākšu ar mūzikas instrumentiem tas tāds vieglāks temats. Man reiz atteica man neļauj manu uh, kriketa um, uh, nūju ņemt uh, uh, lidmašīnas salonā, jo to uzskatīja par bīstamieroci. Par uh, ārkārtiem apstākļiem. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Atgādīju, šeit runa par pasažieru tiesībām, nevis avio kompāniju tiesībām. Es redzēju daudz nogrozījumiem. Esmu nomžījies, ka tiecoties uz kompromisu par ārkārtiem apstākļiem, mēs faktiski radīsim vēl vairāk Eh, šeit problēmas, nekā mums ir pašreiz. Man šķiet, ka ir ļoti skaidrai likumdošanai jābūt attiecībā uz ārkārtiem apstākļiem. Es negribu sarakstu garu sarežģīt, gribu iespējami īsu sarakstu par ārkārtiem apstākļiem. Es noteikti nevēlos komisijas sarakstu, ko viņi tagad savā mājaslapā ir ieviesojuši, ievietojuši, un avio kompānijas tagad vēlas uz to vien atsaukties. Noteikti negrib paļauties uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, jo mums ir šis spriedums un aviokompānijas to vienkārši ignorē. Kādēļ? Jo tās vienkārši turpina runāt par ārkārtiem apstākļiem, lai nemaksātu kompensācijas pasažieriem. Un šādā ziņā komisijai ir jādod skaidrs saraksts, nevis deleģētie tiesībāks. Darie kolēģi, atgādījums, ka pirms dažām nedēļām jūs bijāt eh, pavisam sašutuši par komisijas deleģētiem tiesību aktiem par um, lidojumiem saulaicīgi pēc grafika, un tad tagad ir runa par deleģētiem tiesību aktiem. Es viņiem nedotu nevienu drusciņu delieto tiesību aktu, jo viņi to visu saputrojuši iepriekš, un tagad mēs redzam avio kompānijām dots tiesības e, rīkoties pēc saviem ieskatiem. To mēs nevaram pieļaut. Nekāda dēļētie tiesību aktu. Filip, runājot par invalidīdiem un tiem, kam ir ierobežotas kustības spējas, Arī šeit nedrīkst būt uh, e, neskaidri kādēm kompensācija. Un uh, Eiropas parlamenta deputāti Ā, tad, tad e, atvainojiet, nacionālām ieviešanas iestādēm ir līdz šim, tā, e, tas līdz šim ir veikuši ļoti vāju darbu. Un turpmāk tam jābūt daudz labāk. Sehnalovs kundze teica, ka pasažieru tiesībām ir jābūt e, pasažieru rīcībā. Tam jābūt ierakstītam e-biļetē. Tagad e-biļetēs nav runa par pasažieru tiesībām. Pat tie, kas vēl atcerās šīs grāmatiņas, kas mums bija. Tur vismaz bija runa par Montreālu un, Montreālu un Varšavu un citām konvencijām. Tagad es biļetē, jums ir tikai šis garais saraksts, kur ir rakstīts, kā šī biļetes cena sastādās, bet nav nekādas informācijas par pasažieru tiesībām. Es tiešām domāju, ka kompensācija vajadzētu būt balstītāji uz Eh, nērtību nevis uz um, nevis uz cenu, ko jūs maksāt par biļeti. Nu, kāda uh, eh, kompensācija var būt piemērot, ja jūs savus mātes bērns nokavējāt? Tātad kompensācijai jābūt negrozāmam skaitlim par konkrēto nērtību. Un es tūlīt ir beigšu, kolēģi. Kad es biju skolotājs, reiz man uzdeva jautājumu, kā man šķiet, kā var uzlabot uh, uh, skolotāju darbu. Un es teicu, ja nebūs nekādu bērnu jāmāc. Ja jūs jautāsiet avio kompānijām, kā var uzlabot avio lidojumus, viņi jums pateiks, ja nebūs pasažieru. Bet mums ir jāatgriežas pie pasažieru tiesībām, es atkal uzsveršu Te ir runa par pasažieru tiesībām, nevis par avio kompāniju tiesībām. Būšu godīgs ar jums visiem, kolēģi, esmu nobežies, ka jūs visi būsiet pārāk maigi pret avio kompānijām. Un, kad mēs nonāksim pie kompromisiem, mums būs vēl vājāk likumdošana nekā tā ir tagad. Mums jābūt ļoti stingriem. Tāds ir mans viedoklis. Kā Nicos kungs Es negribētu vēlreiz sarakstu atklāt, bet nu lūdzu, dod jums vārdu. Paldies priekšēji. Paldies par jūsu stingrojumu uzskatījumu šajā jautājumā. Paldies arī Baha kungam par ļoti labu ziņojumu un gandrīz 500 grozījumiem, kurus deputāti ir sagatavojuši, iesnieguši. Tas parāda, ka šis dokuments ir ļoti interesants. Mēs visi esam avio pasažieri, vai ne? Daudzi no grozījumiem daudzos ir uh, e, mēķis pasažieru tiesības precizēt, juridisku noteiktību uzlabot. Taču tajā pat laikā, paraugoties uz grozījumiem rūpīgāk, mēs esam nobežījušies, ka daži no šiem grozījumiem e, nesaskana ar mēķiem, kurus jūs izvirdījāt priekšēji. Proti, ka šeit ir jābūt e, pasažieru tiesību ieviešanas uz to svers. Un šeit mums nedaudz atšķirās viedokļi, jābūt arī līdzsvaram starp pasažieru interesēm un e, finanšu ietekmi uz uh, aviokompānijām, kas gal galā kā bumerangs beigās trāpīs pasažierus. Pretējā gadījumā jums būs lētās avio kompānijas no trešām valstīm, nu tas jau nebūtu tas, ko mēs gribam. Piec lietas, ko gribētu izcelt. Lielākā daļa ko, uh, deputātu laikam pieminēja. Pirmais ir uh, kompensācija par kavējumiem. Kā mēs esam skatījuši iepriekš, trīs stundas daudzos gadījumos ir nepietiekošs laiks, lai uh, Eh, aizkavēšanās sekas risināt, un rezultātā varbūt vēl vairāk lidojumu jāceļ. Ja kompensācija ir nepieciešama, tad biežāk eh, ir, bieži ir vērts izdevīgāk eh, avio kompanijām vienkārši lidojumu atcelt un visiem samaksāt kompensācijas. Jo šādā gadījumā mēs, es ceru, ka visi piekrītam, ka liduma atcelšana ir sliktāk nekā nokavēšanās Jo tad jau vēl ir jautājums, vai vispār būs piedāvājami citi lidojumi. Tā tad labāk jau risināt aizkavēšanās iemesls. Otrs ir uh, kompensācijas maksas apjoms. Komisija neredz iemeslu kompensācijas summas uh, grozīt vai arī saistītās ar uh, biļetes cēnu. ES tiesa ir noteikusi, ka kompensācija ir par laikzaudējumu standartizētā veidā. Tam nav nekāds sakars ar biļetes cenu. Trešais. Par to izteicās daudz deputātu. Ārkārtēji apstākļi. Mūsu piedājums šķiet saskana ar Eiropas Sanības judikatūru. Eiropas Sanības tiesas judikatūru taču daudzi grozījumi nesaskan ar to. Neņemot vērā daudz situācijas, pa, eh, kur, eh, uz kurām avio kompānijām nav nekāda ietekme. Piemēram, tehniskas kļūmes, kas izrādās eh, pārbaudas laikā, un tās nav ārkārtas apstākļi. Kad šādas pārbaudas tiek pareizi veikts, tad uh, nevajadzētu nekādu kompensāciju izmaksāt. Mums arī jāizvairās no situācijas, ka komerciāls spiediens tiek izdarīts uz pilotiem un aviokompānijām, kad ir runa pār avio pasažieru drošību. Tas bija trešais. Ceturtais. Uh, lidojumu pāradresēšana. Ziņojumā ir Eh, pieminēts, ka, ka ir pasažieriem tiesības uz citu mērķi lidot, ja viņu lidojumi ir aizkavēti, tā ir jauna, tas ir jaunas tiesības, ja runa par to, ka lidojums tomēr notiek. Ņemsim situāciju pa piemēru, kad pasažieri jā, jāsūt pa citu maršrutu, bet kompānija tomēr uh, eh, veids lidojumu. Tas būs dārgi abiem Tādēļ mums ir jāraugās, kā uz šiem sūtīšanu pa citu maršrutu eh, šo problēmu risināt. Un visbeidzot, par to bija runa arī iepriekšējā pašiniciatīvas ziņojumā. Kā risināt uh, izmitināšanas jautājumu, pasažieru izmitināšanas jautājumu ārkārtas apstākļos, piemēram. Daži no deputātiem vēlas to risināt tātad patērētājiem draudzīgākā veidā. Mēs esam piedāvuši pasākumu, kas ir citiem transporta līdzekļiem. Bet, eh, ja runa par situāciju, kur avio kompānija nevar ietekmēt, tad šāda situācija citās tautsēmniecības jomā neeksistē. Tātad, ja mēs pa daudz noslēlojam aviokompānijas, tas ietekmēs negatīvi arī pasažieru situāciju. Ja aviokompānijas bankrotēs, tad pasažieris maksās. Es ļoti dārgi maksāšu. Man jāmaksā lidot uz savu valsts daudz dārgāk nekā pirms 4-5 gadiem. Tas jāpaturprātā. Un invalīdiem un cilvēkiem, kas ir, kam ir pārvietošanās problēmas, viņiem ir īpaši attieksme vienmēr jābauda. Tas skaidrs. Lūk, šie pieci punkti. Es ceru, ka mums būs labāks teksts beigās, nevis kā priekšsēdis bažījās, ka mums būs sliktāka situācija nekā pat laban. Runājot uz ārkārtas apstākļi, par ārkārtas apstākļiem, šis nav izsmeļošs sargs, bet ja nav, uh, tā, un mums, mēs negribam deleģētos tiesību aktus, tad kā, cik te būs šo, e, šie ārkārtas apstākļu veidi? 4, 5? Nu, lūk, paldies. Paldies, es, kā komitejas priekšsēdis savu pozīciju, vārds pozīciju neizmantošu, došu vārdu uzreiz Bahkungam, lūdzu. Yes, uh, thank you, Brian. <coughs> um, <coughs> ich danke. Paldies, Brian. Paldies visiem kolēģiem par uh, skaidrojumiem un par pieredzes izklāstiem un par komentāriem, kurus jūs atsūtījāt gan rakstiski, gan arī papildus šeit vēl mutiski izklāstījāt. Paldies arī komisijai. Es domāju, ka vienmēr ir svarīgi uzklausīt komisiju un dzirdēt tās uh, pamatojumu. Es domāju, ka būtībā mums situācija ir tāda, ka esam vienojušies. Pastāv pašlaik šīs tiesības, bet tās nav skaidri definētas. Viss, kas ir saistīts ar definīciju, viss, kas ir saistīts ar skaidrību, šajos punktos mēs esam vienās domās. Vairāk kolēģi pieminēja, ka mans uzdevums ir stiprināt tiesības. Es domāju, ka tas varbūt pats par sevi nav stiprināt tiesības, bet pašreiz spēkā esošos likumus. Pašreizējos likumus ir jāstiprina, ka tos ir skaidri jānodefinē. Un sareizinām ar komisijas priekšlikumu, protams, tās ir tiesību stiprināšana, jo komisija, ņemot vērā līdzsvaru, tomēr, manuprāt, pārāka aizstāv aviokompānijas, tā es gribētu teikt. Vairāk punkti, kas ir deleģētajiem tiesību aktiem, es eh, arī uzskatu tāpat kā mūsu priekšēdētājs, domāju, arī lielākā daļa kolēģi teica, ka šeit eh, mums vajadzētu izstrādāt skaidru sarakstu un pēc iespējas mazāk eh, izmantot deleģētos tiesību aktus par savienotajiem lidojumiem. Komisija ir izteikuši šo priekšlikumu aprēķināt eh, nokavēšanos ielidošanas laikā. Tas nozīmē lielas problēmas reģionālajām aviokompānijām, mazajām aviokompānijām, kas ir tā sakot, kas atved pasažierus uz eh, centru. Tātad 91. minūtes nokavēšanās, eh, tie nedrīkstētu, tas nedrīkst būt uz mazo avio kompāniju rēķinu. Tās nedrīkst tādu pierēķināt, bet tomēr eh, komisijas priekšlikumu var paturēt proti, ka novēlošanos ir jā, jārēķina pamatoties uz ieradošanas laiku par biļetes cenu. Vairāk kolēģi pieminēja, ka šeit vajadzētu proporcionāli raudzīties, ka pavisam lētās biļetēm tam nevajadzētu pilnīgi visu kompensāciju pilnā apjomā. Gribētu norādīt uz to, ka tā ir likumdevēja nostāja, proti parlamenta iepriekšējos gados eh, noteikti skaidru kompensāciju pretēji Monreāls konvencijai, pastāvēt uz to, šī konvencija, kur ir par kompensāciju, proti, kas tiek saņemta, ka tā ir jāprēķina. Principiāli es palieku pie šā priekšlikuma, un komisija uh, arī saka, ka tas ir jābūt neatkarīgi no biļetes cenas. Es gribētu, lai šeit būtu vienkāršošana, lai šie trīs uh, robežpunkti 5, 9 un 12, manuprāt, tas nozīmē pašreizējā situācijas pasliktināšanos. Pirmkārt, es mēģināju to izlabot, un otrkārt vienkāršot. Es domāju, ka 3 un 5, manuprāt, ir īstenojamas tā, kā aviokompānijas pašlaik ir organizētas. Manuprāt, tas ir iespējams, un tas ir arī apstiprināts no citām pusēm. Un arī 300 un 600 eiro summas, tāda vienkāršošana, es domāju, tā būtu papildus vienkāršošana. Pasažieriem viss, kas ir saistīts ar informāciju, tas viss ir jāvienkāršo arī biļetes eh, pirkšanu, viss, kas attiecībā attiec uz bagāžu, uz rokas bagāžu. Visos šajos punktos mums, nevai, eh, mums, mums nav faktiski nekāda liela viedokļa atšķirība. Tomēr, ka mēs panāksim ļoti labu kompromisu. Te nebūs nekādi nepareizi kompromisi, vāji kompromisi, kā bija nobežies mūsu priekšsēdē, bet tie būs tiešām labi kompromisi. Mēs varēsim stiprināt mūsu pasažieru tiesības. Uh, un mēs nenovedīsim avio kompānijas tādā situācijā, ka tām būs pārlieku liels sloks. Domāju, ka šis punkts ir jāraugas kopumā, ja paraugās uz skaitļiem. Mēs šeit nerunājām par vairākiem miljoniem pasažieru, mēs runājam šeit tomēr par uh, ļoti mazu procentu. Un domāju, ka sareizinājumā ar avio kompānijām no ne Eiropas valstīm. Domāju, ka Tas būtu tāds uh, imidža jautājums, kā Eiropas aviokompānijas ar šīm uh, pasažieru tiesībām var veikt vēl papildus reklāmu, salīdzinām ar citām aviokompānijām. Ir labas, uh, ir laba sadarbība ar ēnu referentiem. Domāju, ka ziņojums arī būs ļoti labs. Paldies! Thank you, Paldies Bahkungam! Līdz ar to esam šo jautājumu izskatījuši kā es teicu pašā sākumā. Balsojums par šo ziņojumu varētu būt 17. decembrī. Paldies! Nākamais jautājums darbkārtībā. Reģionāla zīmola izveida. Atzinums agrikomitejai, ko sagatavojas Rubīkungs. Rubīkungs nav Šeit neviens viņa grupu pārstāvis šeit arī nav. Līdz ar to es kā priekšsēdis to Rubika kunga vietā uh, prezentēšu. Quiet, eh, Lūdzu, ievērot klusumu zālē. Paldies! 36 grozījumi ir iesniegti šim atzinumam. agrī komitejā. Referents pateicās visiem gro, e, grozījumu sagatavotājiem un ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Referents sanāksim 24. oktobrī, tik panākt vienošanās par piektiem, pieciem kompromisiem. Atzirums, kā arī grozījumi koncentrējas uz turismu lomu tātad loma, ko turismam būtu jāspēlē attiecībā uz uh, reģionālu zīmolu paraugu prakses izveidu reģionālu uh, e, lauka ekonomikā. Uh, tātad sadarbība ir jāveicina starp dalību valstīm šajā jomā īpaši apmainoties ar labāko prakses grozījumu, tikai vēl uzlabo referentu piedāvājums. Referents atbalsta grozījums, kas pastiprina partnerību un tīklu izveidu reģionāla līmenī. Viņš arī atbalsta uzskatu, ka jebkādu veidu e, kvalitātes zīmolam ir jābalstās uz esošiem zīmoliem, labiem produktiem un esošām sistēmām. Referents e, neprasītu jaunu iniciatīvu ES e, līmenī kvalitātes zīmolu jomā, kas, viņprāt, neatrisinātu saržģītas situācijas ekonomiskās. Taču referents cenšas grūzums iespējam kompromisos ņemt vērā un iestrādāt, ko arī grupa vairākums ir atbalstījis Dantāna kungs, EPP vārdā. Paldies priekšsādātājiem. Nu, piedāvātājs atzinums referenta redakcijā mūsuprāt bija nedaudz uh, apjukumu rosinošo reģionālais zīmols būtu skaidri uh, jānodefinē un ja ir kāda sabiedriskā iestāde. Uh, iesaistītas, tas nozīmē, ka ir jābūt kādam bonusam, kādam, pa, kādam kādai priekšrocībām. Parasti runa ir par kvalitāti. Tāpēc, mūsuprāt, šīm kvalitātes mērķiem būtu jābūt skaidram, bez kādu neskaidrību jau radīšanas, bet neiesaistot tos uh, lauksamniecības projektiem, uz kuriem jau ir savs marķējums un uh, š, darbs pie šāda projekta jau notiek un Šī iemesla dēļ mēs prasījām referentam ņemt vērā grozījumus kompromisā. Man viņam ir jāpateicas par to, ka tika ņemtas vērā prasības un lūgumi no mūsu grupas un arī no ANU referentiem, un mēs atbalstīsim kompromisa grozījumus. Thank you, Mrs. Maisner. Paldies, Maisners kundze vārds. Jā, tas. Jā, tas viss ir ļoti labi un jauki, ko Dantāna kungs tikko teica. Uh, Paldies eh, referentam. Mums ir ēnu referenta sanāksme bijusi. Tā bija ļoti konstruktīva. Es, mana politiskā grupa ar daudz kam gluži nepiekrita, kas bija ziņojuma pašā, bet es domāju, ka grozījumiem, kas tikko tika pieminēta, mēs varam labi virzīties uz priekšu, kas attiec uz kompromisiem. Mūsu viedoklis kompromisos izpaužas, un uh, mēs rīt attiecīgi balsosim, varēsim balsot par. Paldies! Thank you very much. Paldies. Citi runātāji nevēlas izteikties, komisijas pārstāvis arī nav klāt. Balsojums būs rīt. Nākamais ir jautājums par jaunu TNT aicinājumu iesniegt priešlikums Eiropas komisijas mobilitātes un transports ģēdējas klāsts Onīlīkungs. Vai viņš ir klāt? Lūdzu, pagaidiet mazliet, tad tūlīt turpināsim ar šo jautājumu. Okay, Mr. Next item. Nākamais jautājums. Jauns tentaicinājums iesniegt priekšlikumus. Lūdzu, Onīdi kungs, paldies priekšsēd par šo iespēju. Turpinam labo tradīciju šeit uzstāties un jūs priekšlaicīgi informēt par aicinājumiem, kas tiek gatavot. Un tiešām mēs dalībvalstu pārstāvs šonadēļ informēsim par šo jautājumu. Runa ir par pēdējo TNT aicinājumu 315 miljonu eiro ir mūsu rīcībā. 70 miljonu no Igadējās darba programmas 280 no daudzgadu programmas. Mūsuprāt, uzsveram vajadzētu būt uz to, kas var būt vislabākos rezultāts, jūs to labi atzinoties, IRTMS, e kā arī vairāk projekti, kas saistīti ar jūras um, ātrgaitas ceļiem un tad arī iniciatīvas, kuras vēl varētu tikt uzlabotas, kas jau mums ir iesniegts, proti inteliģentās transporta sistēmas, kas bija iepriekšējā uh, uh pieteikuma vājais punkts, kā arī daži aspekti, kas attiec uz inovācijām. Mēs arī laikam labi sagatavojām nākamo programmēšanas periodu ar Connecting Europe Facility. Cerams, ka šo, eh, šos pieteikumu kārt mēs varēsim decembra sākumā izsludināt. Un cerams, līgumu varēs tikt noslēgt pirms vasaras sākuma. Paldies, vai kādam ir jautājumi? Nu, tad tagad, čaļi, gatavojiet projekts decembrim. Paldies, Onidī kungs! Līdz ar to esam izskatījuši šodienas darba kārtību. Paldies deputātiem, kas izteicās agri. Un tagad Sāksim koordinatoru sanāksmi, tik līdz visi koordinatori būs klāt. Paldies! So we'll take a little ten Desmit minūšu varbūt pārtraukums, tāds žēlsirdības pārtraukums, kā to sauc amerikāņi. Or, uh,